je vous propose de commencer euh, nos travaux puisque nous devons recevoir. Euh, es ierosinu sākt šīs dienas sanāksmi, jo mums būs jāuzklausa Spānijas prezidentūra pēc aptuveni desmit minūtēm. Tāpēc būtu jauki, ja mēs e, vispirms parunātu par vakardienas koordinatoru sanāksmes rezultātiem. Deverakas kundze mēs uzklausījām Viņa mums stāstīja par eh, vienošanos, kas ir panākta sarunās ar padomi. Šķiet, ka eh, visas eh, panāktās vienošanās atbalstīja arī koordinatori, un ir paredzēts, ka septembrī mums būs diskusija par šiem jautājumiem civilās aviācijas eh, negadījumus 11. septembrī debatēs eh, plenārsēdē. Eh, mums bija diskusijas un komentāri par ziņojumiem. Pirmais galvenais ziņojums Eiropa kā turisma galamērķis un jaunā darba kārtība turismam Eiropā Eh, šos ziņojumus eh, izvēlējās EPP grupa. Un tad bija vēl viens ziņojums, eh, kurā bija apvienotas tēmas komisijas pārvalde 2009. gadā. Par to lēmums netika pieņemts. Tad bija ziņojums par komisijas 2009. gada konkurences politiku. Koordinatoru sanāksmē vakar tika nolēmts, ka šo ziņojumu pārņems EPP grupa. Eh, kas notiktu, ja EPP uh, eh, apmainītos ar ziņojumiem ar zaļajiem? Tas nozīmē, ka zaļie pārņemtu 2009. gada konkurences politikas ziņojumu un uh, ziņojumu par eh, zaļiem un efektīviem transporta līdzekļiem pārņemtu otra grupa. Tādējādi viņi veica apmaiņu ar šiem abiem ziņojumiem. Bija arī runa par ziņojumu attiecībā uz globālu rīcības plānu globālajai satelītu navigācijas sistēmai. Tur eh, jo īpaši bija runa par transporta aspektiem, un šo ziņojumu izvēlējās sociāla demokrāta grupa. Tika runāts arī par ziņojumu, kas bija veltīts kohēzijas politikas ieviešanai no 2007. līdz 2013. gadam. To izvēlējās GOE, un tas ir eh, atzinuma ziņojums. EFD izvēlējās ziņojumu par Eiropas urbāno darba kārtību un kohēzijas politiku, septīto iniciatīvas ziņojumu par starptautiskajiem gaisa nolīgumiem Lisabonas nolīguma ietvaros uh, paņēma priekšsēdētājs, jo neviena grupa neizrādīja interesi par šo ziņojumu. Pēc tam priekšsēdētājs uh, paziņoja koordinatoriem par to, ka turpmāk pieaugs uh, maksas un eh, uh, Zimbovskī kungs tika izvēlēts par koordinatoru attiecībā uz gaisa telpas blokiem, kad Ravī kungs informēja priekšsēdētāju par to, ka ir konflikti starp Ukrainas un Austrijas līdzsabiedrībām. šķiet, ka Polijas lidosta eh, arī ir nonākusi šī eh, konflikta epicentrā Austrijas eh, līdzsabiedrībai. Tur radās problēma ar slotiem. Arī Vandelēna kungs. Nāca klajā ar mutiskā jautājuma izklāstu komisijai ko vēl vajadzēs apstiprināt priekšsēdētājam, bija ziņojums par pāsta pakalpojumiem. Šo jautājumu debatēm grupā aktualizē priekšsēdētājs. Koordinatori pieņēma šo punktu tādu, kāds tas bija, tātad tas tika apstiprināts. Tika veiktas dažas pārmaiņas koordinatoru sanāksmes laikā notika debate par diezgan uh, asi formulētu vēstuli, ko mūsu priekšsādātājs nosūtīja. Un arī par pirmās uh, dzelzceļa paketes pārskatīšanas atlikšanu, un tam bija veltīta šī debate. Šī valsts formulētā vēstule bija adresēta komisijas priekšsēdētājam. Viņš norādīja, ka nebija pieņēmami uh, pār, atcelt uh, šīs dzelzceļa paketes pārskatīšanu, jo īpaši pašreizējos apstākļos. Tad mēs uzklausījām Durānu kundzi. Viņa runāja par tēmu iedzīvotāji pret nabadzību. Un Durānas kundze ieradīsies arī mūsu nākamajā sanāksmē 2. septembrī, un tur viņi varēs prezentēt savas grupas nostāju šajā jautājumā. Mēs uzklausījām arī informāciju par uh, par Stora bija eh, virkne ierosinājumu un priekšlikumu. Šobrīd ir zināms, ka būs divu veidu ziņojumi un būs vairāk nekā 50 grozījumu, un par tiem vajadzēs balsot komitejā nedēļu pirms tam, eh, kad tos izskatīs plenārsēdē. Ja būs vairāk nekā 50 grozījumu, tad uh, vajadzēs laiku, lai tos izskatītu. Uh, Ja to būs mazāk, tad mēs varēsim ievērot parasto komitejas debašu procedūru un nosūtīt tos uz plenārsēdi. Kramer kungs norādīja, ka ir problēma ar Grieķijas dzelzceļa sabiedrības uh, līnijām, uh, kas, kas ir uh, slēgti pēc tam, kad tie ir saņēmuši Eiropas komisijas finansējumu. Uh, Un uh, mēs vienojāmies, ka komisija tiks uzdots jautājums par to, lai mēs varētu saņemt sīkāku informāciju. Kad Ravī kungs jautāja, vai mēs varētu vairāk pievērsties 2011. gada delegāciju vīzīšu jautājumam, tika norādīts, ka mēs varētu palielināt dalībnieku skaitu katrā vizītē. Pašreiz tas ir pieci cilvēki, tātad mums būtu vairāk dalībnieku un mazāk vizīšu, lai cilvēki vieglāk varētu iegūt vietu šajās vizītēs. Mēs runājām arī par eiro viņiešu direktīvu. Tika uzdots arī jautājums, kuru, manuprāt, mēs šodien vēl pārunāsim tika ierosināts, lai notiktu diskusija par reģionālajiem, struktūrālajiem un kohēzijas fondiem un to, kā tie tiek piemēroti investīcijām transporta infrastruktūrā. Tika ierosināts, ka notiks sarunas ar reģionālās attīstības e, komiteju. E, tika paust arī neapmierinātība no komitejas dalībnieku puses, jo Šī tēma jau tika aptverta grozījumā, kas attiecās uz uh, ziņojumu par transporta nākotni. Tāpēc te nav runa tikai par kompromisa grozījumu, bet arī par uh, tādiem diezgan delikātiem aspektiem, kas mums vēl būs jāpārunā komitejā kaut kad vēlāk. Vai kādam ir jautājumi? Es eh, zinu, es īsti nezinu, vai tā bija kļūda tulkojumā, vai arī mēs, vai, vai mēs nenolēmām par to, ka tiks uzdots mutisks jautājums par situāciju. It's now working? Okay. Uh, Äh, sie, äh, ich weiß nicht, ob es ein Übersetzungsfehler war. Tad, tad es nezinu, vai tā bija tulkojuma kļūda, bet vai mēs nenolēmām, ka par situāciju Grieķijā tiks uzrakstīta vēstule, nevis e, uzdots mutisks jautājums. Es nezinu, vai tā bija kļūda tulkojumā. Tad Simpson kungs varētu rakstīt šādu vēstuli. Oui, absolument d'accord, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs en écrit. Jā, tieši tā, es tā arī teicu, ka būs vēstule, kas tiks nosūtīta komisijai un vēlāk uh, informācija. Uh, tiktu saņemta šīs re vēstules rezultātā, tad tā būtu vēstule, nevis mutisks jautājums. Jo šī ir problēma, kas saistīta ar vienu konkrētu valsti un ir divas dzelzceļa sabiedrības šajā valstī. Van Bonkungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos saņemt precizējumu. Jūs pieminējāt, ka pastāv iespēja pārskatīt eh, kofinansējumu transporta, līdzfinansējumu transporta projektiem uh, kohēzijas un citu fondu ietveros. Vai jūs varētu sīkāk paskaidrot, kāds ir faktiskais priekšlikums, jo arī es piedalos uh, reģionālās attīstības komitejā un es šajā jautājumā esmu ieinteresēts, bet man nav īsti skaidrs par to, kāds tad ir šis priekšlikums. Voilà, alors j'ai dit <coughs> avec beaucoup de prudence, j'ai dit que il. Euh, tas ir diezgan uh, piesardzīgi formulēts uh, jautājums. Uh, bet eh, priekšlikums eh, būtu reģiona komitejas eh, dalībniekiem tikties ar transporta komiteju, lai diskutētu par reģionālo fondu izlietojumu prioritārijos tīklos tikai par eh, pielietojumu, jo pašlaik ir eh, izlietota tikai 20 miljārdu no līdzekļiem šim tīklam. Ir jābūt diskusijai par, eh, komite, par reģionu komitejas dalību šajā procesā. Mums ir jāmēģina rast kāda vienošanās ar viņiem, lai optimizētu šo fondu izlietojumu. Viņus uh, uztrauc tas, ka mm, daļa viņu līdzekļu varētu tikt uh, konfiscēta un uh, šie līdzekļi varētu nonākt transporta fondā. Situācija nebūtu nav tāda. Mēs vienkārši vēlamies spriest par to, kā mēs varētu optimizēt līdzekļus šajā jautājumā, un mums ir jābūt uzmanīgiem savos izteikumos. Jā, priekšsēdētāji, Es nezinu, vai te bija kļūda tulkojumā, bet tas tulkojums, ko es saņēmu, ir tāds, ka jūs šeit runājat par reģionu komiteju, nevis reģionālās attīstības komiteju. Tas ir tas, ko es saņemu angļu tulkojumā. Par kuru komiteju tad ir runa? Mēs šeit runājam par. Par reģionālās attīstības komiteju, nevis par reģionu komiteju. Vai ir vēl kādi jautājumi, kādas neskaidrības? Ja tāda nav, tad eh, varbūt mēs varētu sākt eh, uzklausīt Spānijas prezidentūru, kas eh, tulīt pie mums ieradīsies. Bija paredzēts, ka mēs viņus uzklausīsim aptuveni 9.30, un tad viņi varētu mums sniegt pārskatu par, par transporta padomi Un šajā pēcpusdienā mēs uzklausīsim arī Beļģijas prezidentūru. Transporta jomas sekretāru un turisma ministru. Tāpēc eh, varbūt eh, jūs vēlētos tagad iedzert kafiju, kamēr mēs gaidīsim eh, spāņu ministru. Paldies!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 Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de recevoir. Dāmas un kungi, šobrīd man ir tas gods sveikt Spānijas transporta ministru. Dāmas un kungi, lūdzu uzmanību, mūsu vidū ir Spānijas ministrs. Tātad sveicam ministru. Ministra kungs, Šobrīd noslēdzas sešu mēnešu prezidentūra. Paldies, ka ieradāties šeit, lai sniegt mums pārskatu par paveikto darbu un atbildēt deputāti jautājumiem. Lūdzu, jums vārds. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies par apsveikumiem protams, tas ir pelnīts arī labākajai futbola komandai pasaulē Spānijai. Man tiešām ir prieks, ka var būt atkal šeit kopā ar jums un izmantot šo iespēju sniegt jums pārskatu par eh, galveno eh, paveikto šajā pusgadā, kurā Spānija vadīja padomas darbu transporta jomā Eiropas Savienībā, tā skaitā. Janvārī apmeklējot šo komiteju, Spānija šim pusgadam bija izvirzījusi ambiciozu prioritāšu programmu Un man jau bija iespēja uh, pirmoreiz apmeklēt jūsu komiteju martā, sniegt informāciju par sasniegto. Dāmas un kungi, godīgi sakot, ar to palīdzību, kur ir sniegus komiteja un parlaments kopumā, mēs esam spējuši sasniegt apmierinošā mērā lielāko daļu to mērķu, ko mēs esam uh, noteikuši sev. Par daļu no šiem mērķiem mēs eh, teicam apstākļu rezultātā redzējām ļoti labu progresu pēdējo mēnešu laikā. Kā jūs saprotat, ar to es atsaucos uz krīzes situācijas apstākļiem, ko esam piedzīvojuši eh, Eiropas gaisa telpā, eh, kas sekoja vulkāna izvirdumam aprīlī un tas ietekmēja visu attīstību otrajā pusgada daļā. Tā pirmā reize, kad Eiropas gaisa telpa tika slēgta gan īstenībā pēc otrā pasaules kara. Un šādos krīzes apstākļos Spānijas prezidentūra kopā ar Eiropas komisiju un dažādām dalību valstīm jau no paša sākuma ievirzīja visus mehānismus un instrumentus, kurus Eirokontrola bija uh, sastādījusi, un mūsu galvenais uzdevums bija nodrošināt pasažieru drošību. Mēs rīkojām 19. aprīlī un 4. maijā ārkārtas transporta padomu, eh, organizējām to ar videokonferences palīdzību un 4. maijā tikāmies, lai eh, rastu koordinētu reakciju uz šo krīzes situāciju. Tikko krīze tika atrisināta, mums likās, ka ir pareizais brīdis lai pievērstu adekvātu uzmanību tam, kā turpmāk rēģēt šādām krīzes situācijām. Līdz ar to kopā ar komisiju mēs sastādījām plānu, e, secinājumu sastādīšanai, apstiprinājām to 24. jūnijā, un ša, starp šiem pasākumiem e, bija minēta arī tādi, kas var palīdzēt risināt šādas krīzes situācijas nākotnē. Tā skaitā arī nepieciešamība izstrādāt jaunu zinātnisku metodiku, lai e, varētu līdzīgus krīzes apstākļos uh, izmeklēt situāciju un nodrošināt, protams, uh, pasažieru tiesību aizsardzību, ievērojot spēkā esošo likumdošanu un uh, mācoties no pieredzes, ko guvām šīs krīzes laikā. Tāpat mēs eh, nonācām pie atziņas, ka ir nepieciešams īstenot dalību valstīs Eiropas mobilitātes plānu, līdzīgu pēkšņu krīzes situāciju gadījumā. Tāpat mēs arī eh, izlēmām piešķirt maksimālu prioritāti vienotās Eiropas gaisa telpas īstenošanai organizējot tādu koordinētu krīzes eh, risināšanas darbu tāpat arī noteikti tīkla pārvaldnieku līdz 2010. gada beigām un eh, arī apstiprināt jaunas kompetences jomas Eiropas gaisdrošības aģentūrai. Dāmas un kungi, kā jūs zinat, šī darbs pie Eiropas vienotās gaisa telpas eh, īstenošanas ir bijis viena no mūsu prioritātēm. Februārī eh, Spānijas prezidentūra un komisija organizēja konferenci, kurā mēs apstiprinājām Madrids deklarāciju, kas e, izveidoja tādu kā ceļa karti, kas palīdz virzīties uz Eiropas vienotās gaisa telpas izveidu un īstenošanu. Kā jau es sacīju, Tādējādi mēs varēsim e, labāk reaģēt uz krīzes situāciju, līdzīgi kā tas radās ar vulkānu Tādējādi mēs varētu samazināt eh, šos gaisa kontrolas centrus no 60 uz 9. Un tādējādi mēs tad varētu uz pusi samazināt izmaksas eh, iekšējiem gaisa pārlidojumiem. Tādējādi arī par 10% samazinot kaitējumu videi un paaugstinot drošību. Tālāk eh, vienotā Eiropas gaisa telpa palīdzētu mums arī samazināt uh, Eh, izmaksas par 5,5 miljārdiem eh, eiro eh, gaisa pārvadātājiem Eiropā un tādējādi uzlabot viņu efektivitāti. Šajā pusgadā vairākas reizes jau esmu atsaucies uz to, ka Eiropā ir iekšējais vienotais tirgus, vienotā valūta, bet joprojām ir nepieciešama arī vienotā gaisa telpa. Uh, Es domāju, jūs piekritīsiet, ka šī pusgada laikā mēs esam nonākuši cik vien tuvu var šī mērķa sasniegšanai. Mēs tik tiešām varējām pārvarēt šo krīzi, pārvēršot to par lielisku iespēju izveidot vienoto gaisa telpu Eiropā. Uh, Tāpat vairāk kārt esmu jau uzsvēris, ka mums ir nepieciešams paļauties uz Eiropas mēroga transporta tīklu, kurš ir pietiekam labā situācijā, lai tas e, efektīvi darbotos, un tas šobrīd ir vēl jau svarīgāk. Līdz ar to mēs e, vēlamies e, nodrošināt Eiropās plaši savienot transporta tīklu esamību. 8. un 9. jūnijā Spānijas prezidentūra kopā ar eh, komisiju organizēja vairākus seminārus, lai analizētu eh, Eiropas transporta tīklu eh, esošo situāciju un arī nākotnes ievirzes. Un 4. maijā komisija nāca klājā ar paziņojumiem, kur piekrīt arī Spānijas prezidentūra un dalību valsts. Principos ir noteikti arī dažādu transporta veidu apvienojamības nepieciešamību, izmaksu optimizāciju. Un, eh, manuprāt, mēs tādējādi esam izveidojuši labu pamatu. Un, un tikko metodika tiks apstiprināta eh, un to izdarīs dalību valstis vienojoties, tad mēs eh, varēsim uzlikt punktu uz i un sākt izmantot šos Eiropas tīklus. Tās ir galvenās prioritātes, kādas bija izvirzījusi Spānijas prezidentūra, un tie projekti, kas mums vēl ir priekšā, ar tiem ir vidusjūras koridors, kas ir tik tiešām strateģiskais balsts dažādu transportu veidu attīstībai, lai padarītu to maksimāli integrētu. Tāpat mēs eh, arī skatījām tradicionālus finansēšanas eh, mehānismus, Un skatījāmies arī iespējas, kā izveidot jaunus eh, finanšu līdzekļus vai fondus. Iespējams, ka varētu būt laba ideja eh, izvērtēt, cik labi ir investētie līdzekļi nodrošinājuši atdevi un veicinājuši stabilitāti. Tāpat mēs esam virzījušies diezgan labi uz priekšu, lai nodrošinātu eh, pakalpojumu liberalizāciju un starptautisko sadarbību. Startautiskā gaisa transporta vienošanās starp Eiropas Savienību un ASV, kas tika parakstīta 24. datumā padomu sēdē Luksemburgā Šajā pusgadā mums notika trīs no astoņām kārtām sarunās, kas bija nepieciešama, lai panāktu vienošanos, turpinot e, šīs e, sarunas kopš 2007. gada. Šī vienošanās ļaus e, komisijas dienestiem sadarboties ar prezidentūru un Mums ir prieks, ka mēs varam parakstīt šo vienošanos ar Ziemeļamerikas pārstāvjiem. Katrā ziņā mums būs labāka iespēja sadarboties ar Ziemeļameriku, tiks atklāti jauni maršruti, uzlabot eh, šīs eh, satiksmes starp abiem kontinentiem pāri Atlantijas okeānam. Un 18. jūnijā mēs parakstījām arī sadarbības memorandu par izpēti un attīstību ar uh, ASV Federālo aviācijas aģentūru. Un šī memoranda galvenais mērķis ir Eiropas uh, programmas uh, Cezar savienojamība ar NextGen sistēmu, kas ir amerikāņu līdzīga sistēma. Un tādējādi, kā jau es minēju, mēs varējām 24. maijā parakstīt eh, Rio de Janeiro nolīgums ar Eiropas Savienību un Brazīliju. Eh, šajā nolīgumā tika noteikts, ka abas puses vēlas eh, parakstīt horizontāls vienošanās par gaisa transporta pakalpojumiem un drošību. Un tas paredzēts ir izdarīt Eiropas Savienības un Brazīlijas samitā, kas notiks rīt. Un esmu pārliecināts, ka šie sasniegumi mums ļaus arī panākt vienošanos eh, par eh, gaisa telpas izmantošanu virs Brazīliju. Dāmas un kungi, transporta jomā mēs esam spējuši sasniegt ļoti daudz arī saistībā ar drošības apsvērumiem. Mēs panācām vienošanos pirmajā lasījumā ar jums attiecībā uz regulu eh, izme par izmeklēšanu eh, incidentu un negadījumu gadījumā civilā aviācijā, kas eh, arī tiks izskatīts plenārs sēdē septembrī. Un mēs ieviesām arī pienākumu nodot pasažieru sarakstu attiecīgajām iestādēm dažādu negadījumu gadījumā, lai izvairītos no tā, ka ir ilgstoša neziņa Komisija kopā ar prezidentūru sastādīja arī ziņojumu par ķermeņa skenēšanu un to potenciālu ietekmu uz veselību. Iepriekšējā transporta padomas sēdē 24. jūnijā mēs vienojāmies, ka mēs turpināsim vērtēt komisijas ierosinātos priekšlikumus, lai nodrošinātu, ka izveidotie pasākumi tiek izveidoti harmonizēti, nodrošināt pietiekami drošību un samazināt traucējumus pasažieriem, cik vien iespējams. Dāmas un kungi, Lakaruņa tikšanās laikā tiek noteikti uh, galvenie mērķi un prioritātes Spānijas prezidentūrā, un kopš tā laika ir ļoti daudz, kas sasniegs transporta jomā visā Eiropā Uh, mobilitātes plāns uh, to parakstīja 24. jūnijā visi ministri, un uh, secinājumos sacīts, ka mums ir nepieciešams koordinēt šos pasākumus gan Eiropas, gan reģionālā un arī nacionālā līmenī, lai nodrošinātu pietiekami ilgspējīgus mobilitātes plānus visā Eiropā. Uh, Tāpat eh, ar dažādām iniciatīvām ir panākts progress eh, attiecībā uz pasažieru tiesību aizsardzību. Spānijas prezidentūra starp citām lietām ir arī apstiprinājusi regulu par pasažieru tiesībām eh, pārvadājumos ar autobusu un citiem transporta veidiem. Un mēs uzskatām, ka tas ļoti drīz tiks arī eh, parakstīts eh, tieši ar parlamentu šī vienošanās. Un tas pats attiecas arī uz eh, regulu par pasažieru tiesībām pārvadājumos par jūru. Un tas ir plānots 6. datumā plenāru sēdē izskatīt, kas ir sasniegums īpaši cilvēkiem ar invaliditāti vai kustību traucējumiem. Uh, Tāpat mūsu prezidentūras laikā ir vēl citi sasniegumi, piemēram, mēs esam veikuši nepieciešamo darbu, lai varētu ap apstiprināt regulu par dzelzceļa tīklu, lai nodrošinātu konkurētspējīgus kravas pārvadājumus. Esam paņēmu, saņēmuši piekrišanu arī no padomas puses un vienojušies par šo tekstu. Tālāk par drošību uz jūras, arī mēs esam tur panākuši vienošanos ar padomu par šo direktīvu. Tālāk eh, informācijas formalitātes eh, par kuģiem iebraucot ostā un izbraucot no tām. Tātad eh, esam panākuši arī vienošanos par direktīvu attiecībā uz spiedienu aparatūru tra transportēšanu. Arī tas jūnijā ir izdarīts. Ir vēl vairākas eh, prioritātes, kas eh, Spānijai bija noteiktas, un esam sasnieguši zināmu progresu arī inovāciju jomā, piemēram, Galileo programmā. Mēs esam parakstījuši vienošanos ar Norvēģiju un piešķīruši komisijai pilnvaras veikt pārunas ar Šveici. Šīs pārunas paredzēts otrajā šī gada pusgadā. Un tāpat arī e, paredzēta ir programmas e, vidējā termiņa pārskatīšana. Un Spānijas prezidentūra ir arī veikusi pārunas ar e, attiecībā uz regulu 1321 2009 par satelīta navigācijas sistēmām Eiropā. Ierosinātā direktīva par inteliģentām transporta sistēmām kā arī ceļa transporta sistēmām un to saskarnēm. Arī par tām ir panākt vienošanās jau otrajā lasījumā, un to apstiprināja jau 6. datumā Eiropas parlaments. Dāmas un kungi, noslēgumā vēlos teikt, ka mums ir bijusi lieliska sadarbība ar Eiropas komisiju, tā skaitā arī ar Kalaskungu un ar citiem komisijas dienestiem. Šī sadarbība ir bijusi ļoti apjomīga un kopā ar visiem saviem kolēģiem Eiropā, tāpat arī ar šo komiteju un uh, eh, Simpsonu kungu, šīs komitejas priekšsarētāju, kurš diemžēl šodien nevar šeit būt, uh, tad viss darbs, kuru esam paveikuši, eh, lai sasniegtu prioritātes, eh, kas izvirzīts eh, prezidentūra trijo, un to noteikti turpinās gan Beļģija, gan Ungārija. Es novēlu viņām visu to labāko savu pienākumu pildīšanā, un esmu pārliecināts, ka Spānijas sekmes būs vērtējums kā sekmes visām trim prezidentūrām. Mēs esam izvirzījuši ļoti ambiciozu darba kārtību attiecībā uz Eiropas transporta sistēmai ļoti svarīgiem jautājumiem, un mūsu sasniegtie rezultāti šī pirmā pusgada laikā sastādā ievērojamu soli uz priekšu, lai sasniegtu integrētāku un ilgspējīgāku transportu nozara Eiropā. Paldies! Euh, Paldies, ministra kungs! Paldies par šo pilno uzskaitījumu, kas tiešām rāda, ka jums ir bijis ļoti aizņemta un ambicioza prezidentūras eh, dzīve. Un eh, tagad atvērsim eh, grupas koordinatoriem, dosim vārdu, mums ir arī jautājumi. Paskāla kungs lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Esiet sveicināts, eh, ministra kungs, šajā komitejā. Tas ir jau trešais gadījums, kad esat šeit. Gribu jums pateikties par eh, pozitīvo attieksmi, ko esat parādījuši attiecībā uz šo parlamentu. Ministra kungs, kad jūs izveidojāt savu eh, programmu Spānijas prezidentūrai, tad jau bija skaidrs, ka jums ir tiešām daudz degvielas, un mēs arī redzējām eh, ar eh, Holandas eh, komandu spēlējot, ka jums tiešām ir daudz enerģijas. Un jāsaka, mums arī patiesi ir ļoti vienkārši runāt tad, kad jūs esat čempions. Taču, ministra kungs, es domāju, ka darbs, ko esat veicis, ir ļoti bijis efektīvs. Spānijas eh, komanda eh, vispār ir bijusi lieliska komanda eh, ļoti daudzos aspektos. Es domāju, jūsu palīgi ir arī jāuzteic par paveikto darbu. Tas ir bijis ļoti noderīgi kā valstī, tā arī Eiropas Savienība. Es izteikšos īsi, ļaušu maniem kolēģiem arī runāt. Ja mēs skatāmies uz vulkāna izvirdumu, kas izvirda Tas tiešām rāda, kas notika šajā laikā. Atbildība eh, par to negulstas ne uz vienu no mums, taču veids, kā mēs uz to reaģējam, ir mūsu atbildība. Vulkāna radītā krīze, nu dien bija kas eh, tāds, kas eh, norādīja, eh, cik trausla ir Eiropas Savienības sistēma. Un mums tiešām ir jāredz, kur ir mūsu vājie punkti, kur ir mūsu kļūdas. Veids, kādā Spānijas prezidentūra rīkojās un Eiropas Savienība rīkojās, eh, to mēs varam novērtēt kā pozitīvu. Mēs varam mācīties pozitīvas mācības no tā. Taču patiesība ir tā, ka mēs tiešām novērojam šo ievainojamību un vājuma mirkļus, taču uh, E, šī e, e, sajūta, ka mēs neko nevaram darīt. Tā patiešām bija ļoti nu, grūta mums visiem, un mēs pirmo reizi varbūt ko tādu izjūtām. Mēs apzinājāmies, ka mums ir jārada vairāk Eiropas. 27 dalībvalstis, kas pieņem individuālus lēmumus, vienkārši nespēs stāties pretī šādai krīzei Un tas mums skaidri parādīja, ka sasniegtais līmenis Eiropas Savienībā vēl joprojām nav gatavs reaģēt uz šādām krīzēm. Un tāpēc, protams, eh, vulkāns atvēra eh, un eh, skaidri uzrādīja mūsu vājos punktus, un es domāju, tas tiešām mūs deva pātrinājumu, un tas ir pozitīvi. Ir vēl viena cita lieta, kas ir pozitīva, ka tika parakstīts, parakstīt vienošanās, uh, par gaisa eh, satiksmes pārvadājumiem, kas ir mums ļoti svarīgi. Tas ir nolīgums, ko parakstījām ar Amerikas Savienotām valstīm otrā eh, atvērto eh, gaisa telpas fāze ar Amerikas Savienotām valstīm, tas ir tāds ļoti būtisks posms. Ir viens tāds misters Gareha kungs no Spānijas, ko visi zina, kas faktiski bija atbildīgs par to, ka šis nolīgums sasniedz progresu. Es domāju, ka Rekas kunga nopelnus mums tiešām vajadzētu uzteikt. Viņš varbūt šeit pat ir labāk pazīstams nekā Spānijā, kas attiec uz Eiropas transporta tīkliem. Man bija tā privilēģija piedalīties pārrunās par šo tēmu un mēs skatījāmies uz mūsu iespējām, uz mūsu trūkumiem, un tā ir taisnība, ka bieži vien mēs nevaram pieņemt pareizos lēmumus. Un eh, pirmoreiz, kad izteicos par Spānijas prezidentūru, es teicu, ka mēs um, nespēsim pieņemt svarīgus lēmumus, jo vienkārši pietrūks laika. Uh, Tomēr tiešām mēs nospraudām pareizos kritērijus, kas beigu beigās varēs, varēs mums ļaut pieņemt pareizos lēmumus. Jo Eiropai ir jābūt uzmanības centrā, e, individuālajām dalībvalstīm bieži vien nav e, spējas un jaudas. Mēs bieži zinām, ka e, ir grūti izveidot infrastruktūras un šāda veida satiksmes tīklu problēma ir tā, ka viņš šobrīd nav pietiekoši efektīvi. Bieži vien e, tie prasa vairāk līdzekļus, nekā mēs bijām domājuši. 20 e, miljārdi eiro izrādās, ka tomēr ar to nepietiks, un, un šobrīd, jāsaka, pārāk daudz ieņēmumu mēs arī negūstam no tā. Tā kā mums jāskatās uz nu, šīm lietām no divām pusēm. Pirmkārt, Eiropa un tās spēja institucionālā līmenī, un kur ir arī politiskā griba. Vai politiskā griba mums ir, lai veikt šādas investīcijas, šādu instruktūru, ja mēs veidosim jaunus projektus kā vidusjūras koridors, tad mums ir nepieciešama finanses resursi tam. Protams, jo eh, dalībvalstis um, veido savus koridors, taču mums ir jāsaprot, ka tā ir Eiropas infrastruktūra, kas prasa Eiropas uh, līdzekļus. Kas attiecas uz uh, jūras satiksmi, es ļoti īsi pieminēšu, man nav daudz laika, es esmu drošs, ka mani Spānijas kolēģi varēs uzteikt Spānijas prezidentūru, taču šā vai tā runājot par jūras transportu. Es biju ēnu referents e, par šo tēmu. Un jāsaka, tiešām ir labi, ka Spānija e, spēja noslēgt e, sarunas par formalitātēm attiecībā par informāciju par kuģiem, jo tas bija milzīgs politisks nozīmes pasākums, lai mēs vienkāršotu šos procedūras, kas uzlabos kā drošību uz jūras, tā arī tas būs kā tāds svarīgs simbiozes moments, lai mēs varētu virzīt lietas uz priekšu. Jo mums ir jānodrošina tas, lai jūras transports un uh, citi transporta veidi būtu labi mm, apvienoti. Un runājot par mm, ceļu transportu, es domāju, ka daudziem ir tāda laba ticība nākotnē, eh, taču 24. jūnijā eh, komisija nolēma Spānija un citas 13 dalībvalstis eh, saukt pie tiesas, jo nav uh, eh, izdarīts pareizās, uh, pareizi regulas, nu, kas ir pieņemtas, nav iesviestas. Un, un tāpēc tikai norāda, ka mums ir vajadzīgs ne tikai laba uh, cerības, bet arī mums ir jādara konkrētas lietas. Un, un es gribētu nobeigt savus komentārus ar to, ka, protams, ikviena uh, prezidentūra nevar sasniegt visu, ko tā ir iecerējusi. Un mēs arī nevaram teikt, ka viss, kas ir izdarīts, ir veiksmīgs. Ir lietas, lietas, kas ir noslēgtas, un tas ir labi, taču ir arī lietas, kas atliks Beļģijas prezidentūrē. Taču lieta pat galvenā ir tā, ka darbs, kas ir veikts, tas ir paveikts efektīvi, un līdz ar to gribu pateikties prezidentūrai. Esmu bijis eh, kritisks brīžiem, eh, vispārējā līmenī eh, par zināmām politiskām nostādnēm, taču gribu teikt, ka lielumos ir pietiekošās darba padarīts, un varbūt mēs nesasniedzām visus mērķus, bet tas arī nebūtu bijis iespējams. Mēs esam iemācījušies to šajā grūtajā veidā. Un eh, katrā ziņā eh, Spānijas prezidentūra bija ieinteresēta jūras transporta problēmās. Un man ir jāsaka, eh, kā Karlas Hortīs teica, mēs esam mm, panākuši zināmas noslēgums, kas ir ar ļoti svarīgām Eh, būtiskām sakām mēs esam runājuši par valodu, par informācijas izkārtojumu. Visādā ziņā paldies, ministra kungs, jūs esat mūs virzījis uz priekšu pa pareizo ceļu. Un liels paldies par visu pas, padarīto darbu. Priekšstādājs paldies, eh, Paskāla kungs. Elkadruja kungam mm, dosim vārdu. Paldies. Paldies, ministra kungs. Es vēlētos eh, jums pateikties par eh, to, ko jūs paveicis Spānijas prezidentūras ietvaros. Es arī vēlētos pateikties par lielisko sadarbību. Manuprāt, viss ir noritējis glūdi, un mēs esam apmierināti ar Spānijas prezidentūras paveikto. Un uh, Eh, runājot par eh, apstākļiem, kādos jums bija jāstrādā, bija eh, transporta nozars krīze un vulkāna izvirdums, kas ļoti skaidri parādīja, ka Eiropas transporta politika ir nepieciešama. Nav cita risinājuma, kā vien veidot kopīgu Eiropas transporta politiku. Mūsu politikai ir jābūt integrētai, mums ir jābūt spēcīgai sadarbībai, spēcīgākai nekā agrāk. Un, manuprāt, eh, vulkāna izvirdums ir kalpojis par katalizatoru daudzām lietām, eh, kuras mums būs pastiprināti jārisina nākotnē. Eh, lai pārvaldītu Eiropas gaisa telpu, pie tā ir strādāts gadiem, bet krīze ir parādījusi, ka šīs jautājums ir jārisina straujāk nekā tas tika darīts agrāk. Protams, ka mums ir jāpieturas pie norunātajiem termiņiem, tagad mums tam ir stimuls. Uh, Jūs norādījāt, cik svarīgas ir pasažieru tiesības. Arī tas mums ir ļoti svarīgi. Pagātnē eh, tiesību aktu jomā vai tiesību aktu īstenošanas jomā attiecībā uz gaisa satiksmi bija tulkoju trūkumi, un eh, pie tā vēl ir jāstrādā. Taču eh, arī dzelzceļa tīkls tāds, kas tas ir šobrīd un kā tas funkcionē, liecina par to, ka tā nevienmēr ir uh, laba alternatīva. Vienmēr ir uh, īpaši apstākļi un tāpēc ir uh, svarīgi attiecībā uz dzelzceļa tīklu pieņemt turpmākus lēmumus, lai tiktu uzlabota savstarpējā savietojamība. Un es teiktu, ka jūs esat eh, nosaucis eh, dažas, eh, dažas jomas, dažas lēmumus, un, un paveikts patiešām ir daudz, un Spānijas prezidentūra ir ļoti daudzus lēmumus pieņēmusi. Taču es vēlētos pievērsties dažiem aspektiem sīkāk. Piemēram, jūs atsaucāties uz tehnoloģijām, ITS, inteliģentās transporta sistēmas. Uh, Un eh, lielie lēmumi par to ir pieņemti, tagad mēs varētu strādāt pie detaļām, un tas varētu nozīmēt to, ka mēs drīz varēsim ieviest eh, šīs jaunās tehnoloģijas eh, arī globālā mērogā. Tas ievērojami uzlabotu ceļošanas drošību un komfortu. Tas ir nākotnē svarīgs lēmums, un svarīgs lēmums arī atsevišķiem uzņēmumiem, nozarei, kas varētu to noderīgi izmantot. Un tad par drošības tēmu gaisa satiksmē. Ir svarīgi, ka jūs runājāt par šo tēmu. Kad ir noticis avio negadījums, situācija ir ļoti smaga un ir ātri jārēģē. Jā, un vēl runājot par iekšējo tirgu. Protams, te runa par formalitātēm, kas tiek vienkāršotas, par birokrātiju, kas tiek likvidēta. Tas ir svarīgi mums visiem. Un svarīgi ir arī tas, ka pastāv uh, regula par Eiropas uh, preču pārvadājumiem uh, pa dzelzceļu šie pārvadājumi varētu tikt optimizēti, un arī tas ir ļoti būtiski. Un eh, tādā veidā mēs varētu eh, uzlabot konkurētspēju. Runājot par pasažieru tiesībām, gaisa satiksmē, mm, šeit ir arī citi svarīgi aspekti. Eh, kolēģe Inēsa Ila Sendesa strādāja pie šiem jautājumiem. Uh, un uh, viņi pievērsās arī uh, pasažieriem, kas dodas ceļā ar jūras transportu. Un es esmu ļoti priecīgs par to, ka jums tik daudzās jomās ir izdevies rast uh, risinājumu. Uh, citās jomās uh, gan ir bijušas problēmas, tostarp arī uh, pasažieru tiesībās runājot par tiem cilvēkiem, kas ir ceļā ar uh, autobusiem. Uh, Es domāju, ka turpmāko mēnešu laikā mums ir uh, optimālāk jārisina šīs problēmas, bet es uzskatu, ka arī šeit mēs varam rast risinājumu. Visu beidzot ir vēl kāds svarīgs uh, punkts, proti debati par Transeiropas dzelzceļa tīkliem un investīcijām. Es uh, piekrītu De Grandesa Paskāla kunga teiktajam. Sāragosas sanāksme bija lieliski organizēta, tā bija brīnišķīgi organizēta, bija ļoti daudz iespēju visām ieinteresētajām pusēm piedalīties diskusijā, gan padomē, gan parlamentam, gan nozars pārstāvjiem, un varēja notikt viedokļu apmaiņa par visdažādākajām tēmām. Bet, protams, pastāvēja arī viedokļu atšķirības attiecībā uz uh, to, cik uh, lielā mērā jāiesaistās, lai varētu ātri ieviest šo TNT sistēmu. Es domāju, ka mums vēl ir jānogaida uz secinājumiem, ar kuriem uh, nāks klajā šī gada beigās, bet ir skaidrs, ka mums ir jābūt radošiem, kad ir runa par risinājumu rašanu. Tikai tādā veidā mēs varēsim rast eh, līdzekļus un īstenot šos eh, projektus. Un mums ir jādomā par to, kā mēs varam rast finansējumu, lai varētu īstenot šīs vajadzīgās investīcijas. Jā, un vēl kāda lieta, ko es eh, aizmirsu attiecībā uz ASV. Un šai tēmai es esmu intensīvi pievērsies kā referents pagātnē. Uh, Un es domāju, ka arī šeit ir panākts progress. Tomēr parlamentam vēl ir eh, jārunā par šo tekstu. Eh, šis nav ideālais nolīgums, vēl pagaidām ir problēmas. Piemēram, ja mēs paraugāmies uz to, kā ASK ko, ko ASV līdzsabiedrības drīkst darīt Eiropā un ko savukārt Eiropas līdzsabiedrības drīkst darīt ASV. Šīs nevienlīdzības mums ir jārisina. Bet uh, Eh, kopumā mēs eh, varam eh, tuvināt, tuvināt šo, šīs nostājas, un mums ir regulāri jāsēžas pie sarunu galda ar ASV, lai runātu par visdažādākajām tēmām, un ne tikai piekļuvi tirgumu un līdzsabiedrībām, bet arī par drošību, par ilgtspējīgu transportu, par sociālajiem aspektiem. Ir visdažādākie aspekti, kas e, varētu mums palīdzēt tuvināties transatlantiski un veidot labāku satiksmes tirgu. Es vēlos jums vēlreiz pateikties par e, labo sadarbību un, kā jau teicu, Tas liecina par to, ka jūs esat eh, ieguldījuši daudz enerģijas, kā Spānijas prezidentūra, un tas ir sniedzis panākums. Protams, ka nebija iespējams atrisināt visas problēmas. Jūs pēctečiem beļģiem būs daudz darba, bet tas ir saprotami. Sešos, gad, sešos mēnešos nav iespējams padarīt Eiropas transporta sistēmu perfektu, bet vēlreiz paldies. La parole est à Madame Bilbao. Un tagad uh, Bilbas kundzei dosim vārdu. Liels paldies priekšsēdētājiem. Paldies ministra kungs. Paldies par padarīto darbu šajā cēlienā. Tāpat liels paldies uh, citiem, kuri ir uzstājušies šīs komitejas priekšā. Mēs bieži vien savās nostādnēs esam bijuši asi. Uh, un daudzas eh, problēmas nevienmēr bija vienkārši risināmas, taču es domāju, ka vispārīgi runājot, mēs esam tikuši galā ar lielāko daļu no tām. Protams, šī bija ļoti komplicēta prezidentūra. Ne tikai tam dēļ vien, ka jums bija jātiek galā ar ekonomisko krīzi, un eh, Spānijas tēlu Eiropas līmenī, bet kā arī jau vesela rinda manu kolēģu pieminēja, mums bija arī šis te vulkāna izvirdums. Un nu dien eh, krīzes bieži vien izrādas eh, esam iespējas. Un es domāju, ka eh, šo te principu kopsavilkums, ko jūs nosaucāt, tas ir mm, principā pareizi. Es gribētu jums tomēr uzdot jautājumu, kas būs saistīts ar vienošanos par Eiropas vienoto gaisa telpu. Vai jūs uzskatāt, ka ļaudis kas šīs krīzes laikā mm, mm, netika mājās. Es, protams, piekrītu šiem pamatprincipiem, ko jūs teicāt, bet mm, vai jums ir kādas idejas par to, kas notiek ar šiem tūkstošiem pasažieru, kas nenokļūst mājās krīzes dēļ? Vai ir bijuši kādi mēģinājumi atlīdzināt pasažieriem eh, no dalībvalstu puses, vai varat sniegt mums kādu informāciju par to, kā dalībvalsts ir mēģinājušas eh, kompensēt pasažieriem eh, viņu tēriņus, mēģināt kaut kādā veidā uzlikt par pienākumu avio kompānijām sniegt eh, kompensācijas tieši sakarā ar šādām krīzes situācijām un vēl kādus faktus, vai ir kāda valsts eh, atbalsts ticis sniegts avio kompānijām. Tas ir tas, ko es vēlētos uzzināt. Arī dzen eh, es pilnīgi saprotu kompensāciju apmērus, kas būtu avio kompānijām jāmaksā pasažieriem. Uh, Tad eh, runājot par Saragosas sanāksmi un uh, dzelzceļu koridoriem. Es domāju, ka tas bija tas vajadzīgākais pamodinājums uh, šajā posmā. Diemžēl es nevarēju piedalīties sanāksmē, taču bija pilnīgi skaidrs, ka daudzi projekti nonāks pie loģiskā iznākuma šīs konferences ietekmē. Ja mēs skatāmies uz prioritāti numur 3, jūs uh, pieminējāt nolīgumu kas uh, mēģinās noslēgt uh, projektus dzelzceļu koridorī. Es gribētu zināt, kas tad īsti ir kā rezultāts šim Saragosas nolīgumam, vai šie projekti tiks turpināti, jo es uh, zinu, ka uh, tīri bieži mēs dzirdam no dalību valstīm, uh, ka e, budžeti tiks samazināti, un es gribu zināt, vai šie e, projekti saņems kādas garantijas, vai arī tie tiks e, samazināti. Skatoties uz Saragosas deklarāciju, kas ir šeit man priekšā, mēs redzam, tur ir vesela rinda principu norādīta. Es gribu zināt, vai šie principi joprojām ir spēkā, skatoties no budžeta samazināšanas. Runājot par kuģiem transportā, mums bija jau runa par to. Eiropas institūcijās, es joprojām uzskatu, mums trūkst skaidras definīcijas un šādiem principiem Eiropas līmenī. Ja mēs atskatāmies uz iepriekšējo uh, mandātu periodu, tad viens no uh, pārsteidzošākiem faktiem ir tas, ka nevienam ir, mm, ne visiem ir tādas pašas idejas par Eiropas uh, dimensijas projektiem. Mēs viņus nedefinējam vienādā veidā. Ja mēs skatāmies uz Marinesko ziņojumu, tad tas mums ir pilnīgi skaidrs mums eh, tiešām ir Eiropas līmeņa krīze, jo eh, komisija un padome un parlaments nav ar vienotu ideju un skaidru ideju, ko nozīmē Eiropas līmenis. Ja mēs skatāmies uz vulkānu krīzi un mūsu reakciju, tad mēs redzam, ka Eiropas eh, pieejas veids nebūtu nav līdz galam nodefinēts. Protams, Ehm, skatoties no Basku reģiona perspektīvas, es eh, atbalstu Spānijas prezidentūru. Seši mēneši ir pa īsu, tam piekrītam. Viena lieta, ko Zapatero kungs teica par prezidentūru, ir tā, ka mums ir jāvirzas uz priekšu Eiropas līmenī, lai mēs tiktu vaļā no šīm rotējošām prezidentūram, lai mēs tiešām pārdomātu Eiropas līmeņa veidu un to, kādas ir alternatīvas, lai mums būtu mm, kārtīgi mm, līderi, vadītāji Eiropas līmenim. Un mums ir jāskatās, vai mēs visi spēsim tam piekrist. Tas varbūt eh, liekas savādi, taču Lisabonas līgumā nav skaidri teikts, nu, vai rotējošās prezidentūras ir savietojams ar šiem nosacījumiem. Tā kā mums ir nepieciešams skaidrākas paskaidrojumi par Eiropas projektiem un ko tie īsti nozīmē. Es domāju, ka tās deklarācijas, ko esat panākuši, ir tiešām labas un pienācīgas, taču uh, man uh, pietrūka reizēm reakcijas krīzes mirkļos, jo uh, vajadzīgs bija piecas dienas, eh, lai mēs tiktu skaidrību par to, ko tālāk darīt. Es domāju, ka padomju, padomes secinājumi ir eh, adekvāti un pozitīvi. Es uzskatu, ka jūs tiešām esat panākuši progresu kā pasažieru tiesībās vispārīgi. Lai gan, eh, protams, autobusu pasažieru tiesības ir kā tāda blakus tematika, uh, un mums jāvirzas uz priekšu, un, un, lai mēs definētu Eiropas projektus. Un, un viena lieta, ko īpaši gribu pieminēt, tie ir ķermeņa skeneri un es negribu jūs, protams, eh, nogurdināt, bet es jums varu pateikt, ka es atbalstu šos skenerus, jo man tiešām eh, nepatīk, ka mani apčamda eh, šie drošības aģenti lidostās, jo faktiski nav nekādas robežas, ko tad viņi drīkst apčamdīt un ko nē. Un godīgi sakot, nu vienreiz pietiek. Tā kā man patīk ķermeņa skaneri, es gribētu dzirdēt, ko jūs par to domājat. Un e, cerams, es domāju, ka šis e, kustības moments, šī dinamika turpināsies, un liels paldies par jūsu darbu. Un e, cerams, ka mēs šajās jomās redzēsim lielāku tādu fokusēšanos, un mums tiešām nepieciešams lielāks uzsvars uz Eiropas līmeņa definīcijām. Paldies! Paldies, Bilbao kundze! Krāmer kungam dosim vārdu jo mums vajadzētu tomēr ievērot mūsu runāšanas laiku, jo savādāk mēs e, e, paši beigās būsim bez transporta e, dienas beigās. Man ir pieteikušies vēl vairāki runātāji, kas ir lūguši vārdu, tāpēc vai es varētu lūgt jūs pā īsāk izteikties? Labi, tad, tad mēs runāsim par vienlīdzīgām tiesībām visiem. Citi runājuši ilgi, un mums tagad ir jārunā īsi. Nu, tā nav godīgi. Bet, nu labi, es vēlētos pateikties jums par eh, sadarbību, un eh, es mēģināšu īsumā izteikties par vairākiem aspektiem. Runājot par vulkānu, manuprāt, bija pilnīgi pareizi, ka. Uh, Pasažieru drošība bija galvenā prioritāte, un viss pārējais bija tam pakārtots. Uh, Un, eh, ja vulkāna pelnu dēļ tiktu, būtu nokritusi kaut viena lidmašīna, tad Eiropā tiktu runāts pavisam citādāk. Un šobrīd tika runāts par tiesībām, par finansēm, bet pretējā gadījumā mēs būtu runājuši par upuriem, tāpēc mums, eh, man šī pozīcija likās pilnīgi pareiza. Runājot par kuģu satiksmi, eh, situācija bija atšķirīga autobusu transportā, un, manuprāt, tā bija diezgan liela katastrofa ASV centrāli tika norādīts, ka ik e, vienam autobusam ir jābūt pielāgotam invalīdiem. Un Eiropā, diemžēl, e, situācija ir izgāzusies, un mums ir jāraugās, ko tad īsti mēs te pieņemam. Un te nav runa par mazajiem un vidējiem e, transporta uzņēmiem, bet gan par lielajiem. Vi, viņi vēlas uz invalīdu rēķinu ietaupīt naudu, un tā tas nedrīkst būt. Uh, Eh, satiksmē 30% pasažieru ir invalīdi, un tie nav gluži eh, cilvēki, kas pārvietojas krēslos, tie ir eh, vecāki cilvēki, tie ir cilvēki, cilvēki ar bērnu ratiņiem arī ir pieskaitāmi šai kategorijai, un mums viņi ir jāatbalsta, mēs nedrīkstam viņus atstāt novārtā. Madrīdas deklarācija par Eiropas Savienības gaisa telpu, te ir finanšu priekšrocības un ekoloģiskās priekšrocības, abas es atbalstu. Bet, ja jūs norādāt, uzskata, ka tiek ietaupīta 5 miljārdi eiro ar to, ka mums ir vienota gaisa telpa, tad jautājums ir par to, cik tad privileģiju mēs eh, varam eh, likvidēt. Ja, ja eh, katru gadu reformējot pievienotās vērtības nodokli un degvielas nodokli tiek iegūti 30 miljārdi eiro, Mums ir jāpadomā par to, ka gaisa telpa ir arī iznīcina klimatu un ka emisijas ir ārkārtīgi bīstams. Visi runā par to, ka mums ir ļoti maz naudas, bet 30 miljārdi eiro gaisa telpai tas ir traki, tas mums ir jāmaina. Saragosā tika nolēmts par vispārīgiem kopīgiem mērķiem, mēs to atbalstījām mērķi tika vērsti uz šiem pudeles kakliņiem, uz problēmām, uz, uz transporta tīkliem, kas ir jāveido Eiropā, tas ir pareizi, bet mums ir 30 Eiropas projekti, prioritārās prioritātes, komisija, parlaments vēlējās 20 miljārdus, padomu izdarīja spiedienu par 8 miljārdiem, neviena projektu nedrīkstēja svītrot, un Deviņi, no seši, sešu vietā deviņi koridori tika atbalstīti. Un uh, Mums ir jāsaprot, ka mums ir pārāk maz naudas un situāciju nemainīt nav pareizi. Mums ir pirmām kārtām vajadzīga cita politika, cita mobilitātes politika, un tikai tad mēs varam lemt par to, kāda līdzekļa ir vajadzīgi. Saragosā tika norādīts, un, eh, diemžēl, padome tam nepiekrīta, tika norādīts, ka infrastruktūras izmaksas vajadzētu vērtēt pēc deficīta kritērija. Es uzskatu, ka tas ir fatāli. Ši, ši, šī, šī deficīta pieeja ir novecojusi, un ik viens finanšu ministrs zina, ar kādiem līdzekļiem viņš var operēt, un cik daudz līdzekļu viņam ir vajadzīgi infrastruktūras projektiem, kā auga parādi, un ko viņi var atļauties vai nē. Mums ir jādomā par 30 projektiem Transeiropas tīkla jomā, četri lielie projekti - Turīna, Tilts pārī, Mesīnas ielai un citi varbūt mēs varam īstenot 20, 30, 40 procentus. Un jautājums ir par to, vai mēs pieredzēsim, ka kaut viens no šiem projektiem tiek uh, pabeigts, eh, vai mēs vispār tik ilgi nodzīvosim, lai kā mēs to arī vēlētos. Tāpēc mums ir eh, ar līdzekļiem jāmēģina panākt augstāko iespējamo efektivitāti. Tāds ir mērķis, tāda bija Saragosas gaisotne, kurai eh, vajadzētu parādīties arī uh, projektos un finansēs, bet nekāda žonglēšana te nedrīkst notikt. Mums ir vajadzīga cita politika. Uh, tika runāts arī par Par mobilitāti pilsētās mēs zinām, ka pilsētās 70% visu emisiju rodas. Mēs zinām arī, ka Vācijā 90% tādi ir satiksmes ministrijas dati. 90% visu ceļojumu ar automašīnu ir īsāk par 6 km pilsētā. Mums ir jākoncentrējas uz sabiedrisko transportu, uz eh, transporta līdzekļiem, uz nemotorizētiem transporta līdzekļiem. Un, uh, Mēs norādījām, ka vēlamies vismaz 15% eh, kājām gājējiem un eh, velosipēdistiem, 20% eh, novirzīt ielām, taču ir noticis tā, ka 60% aiziet ielām un, un visu motorizētajiem transportam un tikai mazākais aiziet vidē draudzīgākajiem transporta līdzekļiem. Un uh, finanses, par kurām mēs Eiropā varam lemt, eh, nobloķē padome, un es labprāt eh, vēlētos, vai Spānija piekrīt arī tam, ka, eh, ka, ka, ka ir jāvelta lielākā daļa motorizētajiem transportam un, un mazāka līdzekļu daļa sliežu dzelzceļu transportam un kājām gājējiem un velosipēdistiem. Un komisijai bija jāsaņem atbalsts uh, no padomas, bet uh, te bija problēma ar pirmo dzelzceļa paketu un uh, Barozo saņēma spiedienu no padomas un, uh, manuprāt, uh, situācija ir katastrofāla. 2003. gadā uh, šo 2003. gadā jau bija jāparādās darbībām šajā sakarā, bet situācija nav atrisināta vēl 2008. gadā. Un, un uh, uz šiem jautājumiem ir skaidri jāatbild. Frakcija vidū nav vienprātības uh, par to. Uh, mums ir, mums ir, mums ir vajadzīga Eiropas normatīvu ievērošana, lai būtu kārtība Eiropā un labāk klimata aizsardzība. Paldies! Paldies, Krāmer kungs, Fosters kundze, lūdzu. Jā, paldies. Eh, vispirms, eh, kā Anglijas atbalstītāji, eh, tik tiešām sveikt Spānijas lielos sasniegums futbolā. Viņiem ir vienkārši teicama spēle svētdienas finālā. Uh, Ehm, mēs gan varējām piedalīties tikai kā tiesneši. Es domāju, Holandē viņš savus brīvdienas nepavadīs, bet eh, katrā ziņā apsveikumi jums. Un uh, mani senākie draugi holandieši ir tā kā es jūtu līdzi. Bet uh, runāsim nopietni. Vēlos pateikties ministram un uh, kolēģi no EPP jau sacīja, tiešām patīkam redzēt viņu šeit vairāk kā vienu reizi. Uh, Tātad, nu jau kāds divas, trīs reizes viņš ir iedies eh, transporta komitejā, un Spānijas prezidentūra ir strādājusi ļoti smagi, lai virzītu vairākas eh, problēmas un jautājumus, kas jau gadiem ilgi stāv neatrisināts. Es vēlētos pievērsties dažām lietām attiecībā uz aviācijas nozari. Sākšu ar to, ka Spānijas prezidentūra attiecībā uz izmeklēšanu eh, gaisa satiksmes negadījumos, tad eh, Spānijas prezidentūra padomas sarunās eh, spēlēja ļoti svarīgu lomu. Es domāju, jūs zinat, 2. sesijā septembrī būs balsojums. Uh, par to, un padomu katrā ziņā ļoti labi pastrādēja, lai, pa, pastrādē, lai panāktu vienošanos šai uh, sensitīvajā jautājumā, un izmeklēšana gaisa eh, satiksmes negadījumos uh, katrā ziņā ir, ir ļoti svarīga, un dalībvalsts šiet apmierināts. Par ķermeņa skeneriem tiešām ir labi, ka Eiropas komisija nāk uz klajā ar ļoti visaptverošu eh, dokumentāciju šajā jautājumā. Mēs to apsveicam. Un, eh, ko man Spānijas kolēģi no Alde sacīja, kad es pat esmu strādājusi šajā aviācijas nozarē, esmu mazliet negatīvāk uh, noskaņota pret tiem. Tas ir ļoti labs rīks, bet ne ideāls. Es vēlētos, lai lielāku spiedienu redzēt uz dalību valstīm, kas izmantotu tehnoloģiju, kas tomēr darbojas bez radioaktīviem elementiem. Manuprāt, ar to arī varētu mazināt strīdīgumu šajā jautājumā, tā kā tas maz valda apvienotajā karalistē. Un lielāku uzsvaru es eh, vēlos redzēt arī um, uz daudz labāku pārobežu informācijas sniegšanu, eh, pretizlūkošanas datiem. Un tāpat arī eh, attiecībā uz to, ka nedrīkst veikt pasažieru profilēšanu. Uh, Kas attiecas uz Eiropas Savienības un ASV atvērtās gaisa telpas jautājumu? Spānijas kolēģis ir šeit pazīstamāks šajā jautājumā nekā savā valstī. Bet viņam bija viss sarežģītākās sarunas jau 8-9 gadus, un ir tiešām milzīgs sasniegums, kas šobrīd ir panākts. Un, uh, es vēlētos tomēr izteikt brīdinājumu uh, Eh, tieši attiecībā uz ārvalstu investīcijām šajā jautājumā un Fly America. Eh, mums vēl jābūt samērā piesardzīgiem, lai nav tā, ka mēs eh, kā Eiropas Savienība piekāpjamies visā amerikāņiem. Un katrā ziņā ir jāsasniedz kompromiss. Un es domāju, ka amerikāņu puse ar to saprot. Un noslēgumā vēlos runāt par Cezāru sistēmu Eh, tas aktualizējās ar vulkānu pelnu jautājumu, kad eh, sākās eh, šī jautājuma virzība par Cezāru. Tas ir sarežģīts jautājums un saistīts ar tehnoloģiju, un tas daļēji saistīts arī ar vienoto Eiropas gaisa telpas jautājumu, gadiem ilgi jau palicis neatrisināts, bet katrā ziņā prieks, eh, ka Spānijas prezidentūra izlēma virzīt uz priekšu šo jautājumu, jo nozare eh, katrā ziņā gaida to, un eh, mēs arī parlamentā vēlamies panākt virzību. Un par pašu vulkānu pelnu situāciju Protams, eh, ir jāpievērš uzmanību tam, kā tika eh, nu, veidot šī eh, situācija ar pasažieriem. Pret dažiem bija laba attieksme, pret citiem nē. Daudziem bija jāgaida daudzas dienas, te es varu salīdzināt ar 11. septembra ASV Tomēr katrā ziņā šī situācija kalpoja kā brīdinājums, un tas mums ir eh, jā, jāapskata detalizētāk. Skaidrs, ka uh, aviolīnijas Eiropā cieta zaudējumus aptuveni 2 miljārdu eiro apmērā. Tā skaitā arī lidostas. Un uh, izskatās, ka uh, Eh, ne, netiek īpaši strādāts pie finansiāls eh, palīdzības sniegšanas no dalību valstu pusēm, bet katrā ziņā šobrīd ir situācija, ka dalību valstu budžetiem ir sarežģīta situācija, un es saprotu, ka arī Spānijas valdībai nav liek līdzekļi, bet, eh, kā mēs saprotam, pasažieriem ir bijušas zināmas grūtības atgūt līdzekļus kā, kā kompensāciju, bet uh, Mēs šeit nerunājam par lielākajām līdzsabiedrībām, mēs runājam arī par ļoti eh, nelieliem uzņēmumiem, kuri, kurus smagi skārus šī situācija. Tātad kopumā varu sacīt, ka eh, Spānijas prezidentūras komanda ir ļoti labi pastrādājusi. Eh, man ir prieks, ka mums ir bijuši ļoti atklāts diskusijas un novēl jums visu to labāko nākotnē. Paldies! Paldies Fosters kundzei! Tātad tagad eh, pirms eh, mēs eh, noslēdzam jautājumu uzdošanu, es vēlreiz vēlos atgādināt deputātiem uzdot pēc iespējas īsāks jautājums. Roškungs. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos arī pateikties par ieguldoto darbu. Tā ir bijusi ļoti laba bilance Eiropai, gan nozarei, gan iedzīvotājiem. Uh, Un es vēlētos eh, atkārtot jau to, ko teica EPP kolēģis eh, gan jūras transportā, gan aviotransportā, jo īpaši, kad bija runa par pelnu problēmu, lēmumi bija pareizi, drošība bija pareizā, drošības prioritāte bija labāka nekā ekonomiskās prioritātes. Un, eh, kā jau, kā jau jūs zināt, tad skaidrs ir viens Daži, daži jautājumi tika skatīti pārāk pozitīvā gaisotnē, un uh, arī pasažieru tiesību jomā eh, tika izdarīts uh, spiediens no dalību valstīm autobusu transporta jomā, un uh, Un varbūt tā ir tā joma, kurā iedzīvotāji vēlētos redzēt lielāku Eiropas pārstāvību. Arī attiecībā uz nolīgumu ar ASV es neesmu tik optimistiska. Swift liecina par to, ka tad, ja Eiropa parāda spēku, tad uh, eh, ASV uzreiz norāda, ka šeit runa ir par divpusēju līgumu, nevis par vienpusēju. Un, uh, protams, ir pausta grība doties tālāk, bet eh, no ASV puses nav bijis neviens konkrēts lēmums. Interesanti ir tas, ka eh, finanšu jautājumos eh, šajā komitejā ir kolēģi, kas savas idejas ir ļoti labi pauduši. Uh, Dažas eh, investīcijas eh, tika norādīts, ka dažām investīcijām ir jābūt neutrālām no stabilitātes viedokļa. Tas, manuprāt, arī šķīta ļoti labs ierosinājums. Bet eh, parlamentā un arī daudzās valstīs ir pastāv viedoklis, ka jātērē vairāk, bet diemžēl nav šo līdzekļu. Un Spānija spēlē šeit būtisku lomu, jo īpaši attiecībā uz TNT finansējumu. Uh, Mēs eh, vēlējāmies, eh, lai tiktu izveidot tādu pozitīvu tīklu uz reģionālajiem līdzekļiem un lai tiktu labāk iztērēti šie kohēzijas līdzekļi un lai tie netiktu atņemti. Un, eh, manuprāt, ka Spānija šeit mums varētu palīdzēt šo diskusiju pēc Saragosas īstenot praksē. Un visu beidzot, es, es jums varētu novēlēt pāris vulkānus eh, vienu Eiropas vulkānu. Es jums, es jums novēlu internalizācijas vulkānu Eirovinietei un vienu vulkānu, kas varētu veicināt finanšu jomas eh, sakārtošanu, jo pārāk daudz valstu ir, kas eh, vēl dzīvo savā nacionālajā vidē. Es uzskatu, ka bija aspekti, kuros vulkāns mums ir darījis daudz laba. Paldies! Nous avons le Haroun Taziev euh, de, de la Commission européenne. Ensuite... Jā, paldies. Uh, Frau Everes. Gracias, señor presidente. Permítame, señor ministro, primero. Paldies, priekšsarētāji. Ministra kungs, ļaujiet man vispirms apsveikt gan jūs, gan jūsu uh, kolēģu sasniegumus, ko esat paveikuši šajos sešos mēnešos. Tāpat arī paldies par pūlēm, uh, par to, ka ieradāties uh, šeit vairāk kārt, lai tiktos ar mūsu komiteju, sniegt informāciju par to, kas notiek transporta jomā. Uh, Vairākas lietas jau tika pieminēts, eh, Krāmerkundze un Goškungs jau pieminēja to, cik svarīgs ir finansējums, es to arī pati vēlējos eh, pieminēt. Ir ļoti svarīgi, ka eh, tiek sniegts atbalsts tieši finanšu izteiksmē, un skatoties uz to, ko prezidentūra ir sasniegusi, tad var redzēt, ka uh, Zapatero kunga valdība ir eh, īpaši eh, pievērsus uzmanību inovācijām, radošai pieejai, un savulaik eh, tika sacīts, ka tas ir blefs tikai, un tas visdrīzāk nozīmēs budžeta samazinājumu. Un eh, tad jau eh, acīm redzot, šajā jautājumā ir ne, nepieciešams tiesnesis. Ir labi, ka eh, tāds kādreiz atrodas, lai izšķirtu jautājumus. Līdzīgi kā Brit tiesnesis to darīja pasaules futbola čempionāta finālā. Un, eh, protams, ka ir svarīgi sasniegt izvirzītos mērķus. Es tādēļ vēlos īpaši pateikties Spānijas prezidentūrai par sasniegto, un pasaules čempionāts futbolā eh, labi parādīja to, eh, ko mēs varam sasniegt, ja strādājam kopā, ja ir ta esam talantīgi un sadarbojamies šķēršļu pārvarēšanā. Un to Spānija pierādīja, paceļot sev virs galvas pasaules čempionāta kausu. Un um, ir labi piemēri tam, kā mēs varam virzīt uh, ieguldījumus transporta infrastruktūrā savu mērķu sasniegšanai. Ir svarīgi, lai tas notiktu Eiropas līmenī, jo dalību valstīm ir grūti pārvarēt šķēršļus vienatnē, un Goškunga ziņojumā arī tik uzsvērt šis svarīgais punkts. Manuprāt, uh, tas ir ļoti svarīgi tātad radošums Eiropas līmenī, lai varētu risināt šķēršus. Tas ir pareizais ceļš. Tā kā ministra kungs, es vēlētos vēl e, izteikties. E, šī ir pēdējā reize, kad publiski uzstājos parlamentā. Eh, es vēlos eh, uzsvērt, cik svarīgs ir bijis jūsu darbs. Es vēlos pateiktos visiem par to, eh, ko mēs esam sasnieguši kopā. Es palikšu kontaktos, saziņošos ar jums, bet paldies par sadarbību. Tālāk Maisners kundze. Paldies priekšsēdētāji, ir iesmēģināšu izteikties īsi un pievērsties tikai atsevišķiem aspektiem. Es turpināšu pasažieru tiesībām autobusu transportā. Arī tur es esmu iepazinusies ar trialogu un uh, ministrs ir šeit un. Mm, manuprāt, uh, problēma nav Spānijas pusē, tā sakarā, ka mēs neesam panākuši risinājumu. Manuprāt, uh, risinājums bija tuvu, es būtu vēlējusies vairāk. Uh, Bet eh, tagad mums. Eh, eh, tagad mums ir jāraugās vienkārši, kā situācija attīstās tālāk. Groša kungs norādīja, ka vēl, novēl mums vairāk vulkānu. Jā, patiesībā vulkānu, vulkāna izvirdums ir parādījis jomas, kurās mēs kā eiropieši joprojām esam neaizsargāti. Uh, Un ne mēs, ne arī Spāņi tur neko nevarējām mainīt, bet tagad mums ir labākas iespējas reaģēt, ja būs citi vulkāna izvirdumi. Un es īsti nezinu, kas bija vispirms - vulkāna izvirdums vai Madrida ar SES e darba kārtību. Un es patiešām nezinu, kas bija pirmais, bet abas šīs lietas prioritizē vienoto Eiropas gaisa telpu. Un uh, Runājot eh, par šo integrēto rezervācijas sistēmu, arī tā ir prioritizēta un arī tā parādās budžetā. Eh, tā, tas nav Spānijas priekšlikums, bet tam bija tieši sakars ar Spānijas padomas prezidentūru, un, manuprāt, šī ir ļoti pozitīva attīstība. Par Saragos ir daudz teikts, arī es piedalījos uh, koordinatoru sanāksmē. Uh, un, eh, diemžēl, pārrobežu projektu jomā tur bija priekšlikumi, kā mēs varētu tērēt naudu, bet eh, nebija nekādu risinājumu. Mēs runājām arī par prioritāšu sarakstiem, arī tas ir sarežģīts jautājums. Uh, bet uh, mums ir jāatrod kaut kāds ceļš, kā pareizi visprioritizēt drošību gaisa satiksmēs, apsveic pirmo lasījumu, kas ir apstiprināts, manuprāt, tas ir svarīgi gaisa negadījumu gadījumos, un arī runājot par profilaksi, skeneri, tas ir jautājums, ar ko mēs nodarbosimies vēl ilgi. Uh, eh, modalitātes, jā, jauki, ka arī tur ir daudz panākts, bet uh, visu beidzot, viena lieta, par kuru vispār nav ticis runāts, uh, notika Eiropas jūras diena, un uh, es prezentēju savu pirmo ziņojumu par Eiropas jūras politiku. Tā bija tāda visaptveroša diena. Tā, tā bija diezgan gara diena, visaptveroša diena, tur tika aptverti daudz aspektu par to, kā mēs turpmāk ar šo tēmu varētu strādāt, un es pateicos jums par jūsu darbu un vēlu visu to labāko. Merci, Madame Meissner. Madame Lichtenberger, non, très bien, merci, Madame Lichtenberger. Paldies, eh, Maisners kundze Lichtenberger. Sí, gracias, presidente. Um, sí. Paldies, priekšsēdētāji. Mm, paldies, eh, ministri, par to, ka ieradāties šeit šodien. Eh, es domāju, ka jūs eh, esat viens no biežākajiem viesiem pie mums šeit parlamentā no ministru vidus. Mēs, mums izdevās gūt pasaules kausam līdzīgus panākumus sadarbojoties, un tas arī, to arī norādījusi prezidentūra prezidentūra, ministrijas, eh, visi ir sadarbojušies kā apņēmīga komanda. Arī Koreperā mēs pierādījām sevi kā laba komanda. Un es domāju, ka arī ministrijā jums izdevās uh, eh, parlament, īstenot eh, parlamenta cerības. Uh, Jūs esat parādījis mums, ka ir vajadzīgās iespējas, ir apņēmība un ka jūs esat bijis uzdevuma augstumos šo sešu mēnešu laikā. Kā jau tika norādīts eh, šajā komitejā, mums jau daudzus gadus bija vajadzīgs īstais Delboskē, īstais vadītājs, kas varētu virzīt mūsu darbu, un pierādījās, ka jums šeit ir īstais personāls. Uh, Vienošanās ar ASV to parāda diezgan skaidri, tam bija vajadzīgs ilgs laiks, ilgu laiku mēs neauglīgi diskutējām, un uh, šķita, ka šīm debatēm nebūs gala, bet jums izdevās uh, pielikt punktu šīm debatēm un panākt vienošanos. Tā ir ļoti pozitīva lieta. Ir arī virkne citu svarīgu aspektu, kas tagad būs jāievieš un jānostiprina, bet kas tika īstenoti. Uh, Mums ir arī jāatjauno dinamika attiecībā uz vienoto Eiropas gaisa telpu, un jūs parādījāt mums ceļu, kā to izdarīt. Runājot par sanāksmi par vienoto Eiropas gaisa telpu. Mūsu sasniegtais Saragosā bija ļoti pozitīvs. No Eiropas parlamenta tur piedalījās ļoti liela delegācija. Uh, Un tādējādi mēs apliecinājām savu apņēmību un ieinteresētību transporta infrastruktūras pilnveidošanā un uh, vajadzīgo pārmaiņu panākšanā. Mani kolēģi ir apņēmušies, un es arī uh, pārvarēt uh, šķēršļus. Vulkāna izvirdums mums pierādīja, ka Vajag, vajag vairāk rīcības Eiropā, tas ir steidzami. Mums ir vajadzīga alternatīva risinājuma, un dzelzceļa infrastruktūra varētu būt būtiska šo alternatīvu panākumiem. Runājot par Madrīdas deklarāciju un funkcionālajiem gaisa telpas blokiem, es vēlētos norādīt, ka bieži vien komitejā parlamentā Mums izdevies panākt progresu, taču, diemžēl, tas nav pārvērties īstos praktiskos rezultātos. Manuprāt, Madrides deklarācija ir eh, pozitīvas virzības piemērs. Šis eh, centrālais koridors ir eh, ļoti būtisks aspekts. Manuprāt, nākotnē kopā ar abām prezidentūrām, kas pārņems stafeti, Spānija turpinās sadarboties mēs esam uh, saņēmuši pozitīvus signālus no dažādām transporta ministrijām, un, manuprāt, Spānijas ministrs ar savu komandu ir uh, izveidojuši šo dinamiku, kur mēs tagad varam izmantot. Protams, ka mums ir vajadzīgi līdzekļi, tas jau ir atkārtots vairāk kārt, līdzekļi ir būtiski, bet ir vajadzīga arī pareizā dinamika no dalību valstīm, lai mēs varētu likt šiem uh, līdzekļiem darboties mums vajadzīgajā virzienā. Uh, No dalību valstīm ir vajadzīga apņemšanās, dinamiska apņemšanās, kas palīdzēs Eiropas Savienībai savukārt panākt eh, šo vērienīgo līdzekļu apkopojumu transporta infrastruktūrai. Jaunākajā transporta padomē tika uzsvērts uh, būtisks transporta elements e ES 2020 stratēģijā. Manuprāt, tas, ka Spānijas prezidentūra ir eh, sākus šo debatu un uzsvērusi e ES 2020 lomu transporta lomā, ir ļoti pozitīvi. Es ceru, ka turpmākās prezidentūras varēs turpināt šo darbu un turpināt diskusiju par e ES 2020 un transporta lomu tajā. Paldies prezidentūrai! Runājot par pasažieru tiesībām un jūras transportu. Es varētu tikai atkārtot to, ko citi jau ir teikuši. Paldies prezidentūrai par visiem sasniegumiem. Runājot par invalīdiem un uh, citiem neaizsargātajiem pasažieriem, manuprāt, panākumi šeit ir lieli. Mums vajag vairāk resursu. Tas vienmēr ir uh, visi pamatā. Bet es esmu, es droši zinu, ka jūs kā ministrs palīdzēsiet turpmākajām prezidentūrām viņu darbā. <coughs> Jā, paldies. Tagad eh, došu vārdu atkal ministram. Vēlreiz, protams, eh, saku viņam paldies par to, ka viņš varēja šodien ierasties un par visu sadarbību viņa prezidentūras gadījumā, ko pauda arī deputāti. Viņš ir vairāk kārt ieradies pie mums eh, uz tikšanos parlamentā. Un ir skaidrs, ka vulkāns uh, atrāva Spānijas prezidentūru no citiem viņu uzdevumiem, bet ir skaidrs, ka uh, katram jautājumam ir gan plusi, gan mīnusi. Uh, bija daudz lietas arī, kuras um, nepaspēja īstenot. Lai nu kā prezidentūra bijusi sekmīga Un ministra kungs, vārds jums noslēgumam. Paldies, priekšsarētāji! Es vēlētos eh, vispirms pateikties jums visiem par eh, izteikto atbalstu un pateicību Spānijas prezidentūrai transporta jomā. Īpaši es vēlētos eh, pateikties De Grandes kungam un Bilbao kundzei par viņu Eh, izteikto un padarīto. Ticiet man, es augsti vērtēju visus eh, pateicības vārdus, kurus es dzirdēju no jums šodien, un tagad koncentrēšos, protams, uz tiem jautājumiem, kas vēl nav pabeigti kas ir eh, jārisina gan Eiropas līmenī, gan nacionālā līmenī, un mēs esam apņēmušies to pabeigt. Viena lieta, ko es vēlreiz vēlos aktualizēt savās noslēguma vārdos, ir uh, tas, ka prezidentūra uzskata, ka tā ir vienmēr saņēmusi atbalstu no parlamenta, un tas bija izšķiroši eh, daudzās vienošanās, kuras mums izdevies panākt, īpaši ar ASV. Transporta komiteja kopā ar eh, kolēģiem Korepērā un arī komisija tiešām pauda teicamu atbalstu mums, tādēļ personīgi vēlos pateikties e, arī jums par e, atbalstu, kur izjūtu prezidentūras laikā. Mūsu paveiktais darbs tik tiešām e, bija tik sekmīgs tādēļ, ka mēs strādājām kā vienota komanda, mums bija kopīgi mērķi, centāmies pārvarēt šķēršļus, ar kuriem sastapāmies Un viena lieta, ko es vēl varu papildināt sākotnējā pārskatā, kur jums sniedzu uh, ievadā, attiecībā uz krīzes pārvaldību saistībā ar vulkānu izvirdumu. Tas mums skaidri parādīja, kādā situācijā ir Eiropa, kur ir trūkumi, un daudzās valstīs visā Eiropas Savienībā nebija pareiza un atbilstoša sistēma reakcijai uz šādu krīzi. Mums ir vienota valūta, bet joprojām nav vienota gaisa telpa. Un vulkāna krīze parādīja, kāda tā ir problēma. Jo nevis pirmās dienas, bet piektas dienas tikai notika eh, koordinēta reakcija, kaut gan tai bija jābūt eh, jau no pirmās dienas. Mēs eh, sākam strādāt nekavējoties ar dalību valstīm un komisiju. Tomēr neaizmirsīsim, ka pašas dalību valstis jau varēja izvēlēties uzslēgt savu gaisa telpu vai nē. Un katram Eiropas Savienības dalību valsti, kā kopēji pārstāvim, tātad bija iespēja izvēlēties, un ir skaidrs, ka e, tādējādi arī aktualizējās, kas mums ir nepieciešams, respektīvi labākas, e, koordinētākas metodes, lai mēs varētu nākotnē daudz elastīgāk e, reaģēt uz šādām situācijām, un attiecīgi šādas potenciālās krīzes atstās mazāku iespaidu uz gaisa satiksmi Eiropā, ja, ja mēs varēsim atbilstoši reaģēt. Un mēģinot īstenot eh, vienots Eiropas gaisa telps, eh, īstenošanu, tad, tad eh, visas dalību valstis saprot, kas ir nepieciešams, ar ko mēs riskējam. Mums bija ārkārtas sēde transporta padomēji, un bija skaidrs, to pauda visu dalību valstu atbildīgie ministri, ka kaut arī viņiem ir savi pienākumi, uh, savu atbildību par lēmumiem nacionāla līmenī, viņiem tomēr arī kopējs pienākums pieņemt pareizos lēmumus. Un mēs sākām arī uh, testu lidojumus, lai pārbaudītu drošības situāciju, redzējām, cik labi tas tiek koordinēts. Uh, Eh, lidmašīnas tiks sūtīts, eh, lai pārbaudītu, kādu ietekmu šīs daļiņas eh, gaisā atstāja uz lidmašīnu dzinējiem. To mēs darījām, lai nesasteigtu lēmumus attiecībā uz gaisa telpas atvēršanu. Ja mēs būtu sasteiguši šo lietu, tad šodien jau mēs runātu par daudz nopietnākām sekām nekā tās bija. Lai nu kā krīze saistībā ar vulkānu izvirdumu atklāja mums tos trūkumus, kas mums ir, reaģējot uz krīzi Eiropas Savienībā. Līdz ar to mums e, ir šāds jauns pamudinājums kopīgi tīkla izstrādēji, piemēram, dzelzceļa jomā, kam būtu jākļūst par e, galveno alternatīvo risinājumu. Un viena lieta, ko vēlos vēl jums atgādināt, un to pieminēja vairāk deputāti, Tātad mums ir nepieciešamas investīcijas Eiropas tīklos, un šīm investīcijām jābūt kopīgām. Tām jānāk no visām dalību valstīm. Nevar būt tā, ka tas ir atkarīgs no deficīta situācijas konkrētā dalību valstī. Tas, ko mēs darām attiecīgā brīdī, Tātad liecina par to, ka ir nepieciešams e, šos transporta tīklus Eiropas līmenī attīstīt, un dalību valstīm tas ir jādara. Mums ir jāveicina šāda investīcija veikšana. Šie Eiropas tīkli sniegs ieguvums ne tikai attiecīgajā dalību valstī, kur tie atrodas, bet gan visā Eiropas Savienībā. Saragosā mēs apspriedām dažādas finansēšanas mehānismus, kas varētu būt kā papildinājums jau esošajiem. Mēs runājām arī par eh, privātās un publiskās partnerības lomu šādas infrastruktūras attīstībā. Pati komisija un atbildīgais komisārs par transportu jomu kopā ar dalību valstīm, viņi visi ir uh, Eh, informēti par to, ka ja mēs neradīsim eh, pareizos finansēšanas mehānismus un veidus eh, transporta jomā, tad mēs vienkārši nevarēsim atrisināt tos problemātiskos jautājumus, kas radīsies nākotnē. Un Bilbao kundze jau to sacīja savos izteikumos, ka Spānija ir apņēmusies 3 un 16 koridoru attīstīt. Uh, Eh, uz to attiec ehm, saprašanās memorands, kas noslēgts starp Spāniju, Franciju, Portugālu un Itāliju. Un šajā memorandā ir atrunāts, ka šie koridori ir prioritāri svarīgi Eiropas līmenī. Lēmumi katrā no valstīm tika pieņemti nacionālajā līmenī. Spānijas transporta iepirkumu departaments, Spānijas transporta ministrijā vienmēr būs ļoti mm, uh, aktīvi iesaistīts šādos jautājumos, lai veicinātu pasažieru un kravu pārvadājumu attīstību Eiropā. Un uh, par budžeta jautājumiem runājot, Primāram tomēr jābūt attīstības jautājumam attiecībā uz Eiropas transporta tīkliem. Mums ir jāīsteno tie mērķi, kas mums ir izvirzīti dzelzceļa transporta jomā. Tātad paturot to visu prātā, nenotiks nekāda pārplānošana. Mēs esam noteikuši eh, prioritātes un mēs datums mainīt negrasāmies. Mēs esam cieši sadarbojušies ar dažādām dalību valstīm. Tas bija redzams arī Saragosā, cik eh, veiksmīgi šī sadarbība notiek. Un kā eh, mēs esam jau runājuši ar kolēģiem, tad uh, Šī gada pēdējā ceturksnī būs eh, samits, kur mēs vienojosimies ar eh, mūsu kaimiņu valstīm par šiem koridoriem. Eh, par ASV, tad šis nolīgums ir pārunās jau kopš 2007. gada bija ļoti lieli sarežģījumi pārunu gaitā, un mēs esam spējuši šo sarežģījumus pārvarēt. Mēs sākām diezgan ambiciozi. Šobrīd Mums ir eh, pareizā platforma. Mēs redzēsim vienlīdzīgus ieguldījumus no abām pusēm, kas principā satuvinās abas puses. Un rezultāts būs lielāks ieguldījuma apjoms abās Atlantijas okeāna pusēs. Un šis process jau ir sācies. Mēs esam uh, spējuši ievērojami pavirzīt lietas uz priekšu. Protams, ka mēs turpināsim darbu pie tā, ir nepieciešama atsevišķa likumdošanas akti, lai nodrošinātu apusēju liberalizāciju attiecībā uz ieguldījumiem šajā jomā. Par Saragos. Šeit es varu piekrist kopējam viedoklim, ko deputāti šeit pauda. Uh, sanāksim kā tāda bija ļoti pozitīva Saragosā. bet kā Eiropas Savienības dalība valsts ministrs es to varu tikai dubultā uzsvērt, ka mums ir nepieciešams uh, turpināt veicināt ieguldījums transporta jomās, tīpaši dzelzceļa jomā. Kas attiecas uz formalitātēm informācijas sniegšanā kuģiem, kas iebrauc un eh, izbrauc no ostām, tad šī vienošanās eh, bija neapšaubāmi svarīgs eh, punkts šķēršļu un robežu pārvarēšanai Eiropas Savienības ostās. Tāpat arī jautājums par izmešu līmeņu mazināšanu, arī tur sasniegts ievērojams progress. Un līdzīgi Degrāndis kungs, man liekas, bija tas, kurš eh, pieminēja attiecībā uz dzelzceļa eh, paketi. Tad eh, skatoties no trīs prezidentūru viedokļa, mēs labi sadarbojamies it īpaši ar Beļģijas prezidentūru pie tā, kā pārskatīt dzelzceļa paketi jaunā gaismā, lai to aktualizētu Eiropas līmenī. Vairāki deputāti atsaucās uz e, pētniecību un attīstību. Manuprāt, mēs šajā jomā sasniedzām pietiekam daudz. Diemžēl nepanācām vienošanos par pasažieru tiesību jautājumiem pārvadājumos ar autobusiem. Mēs vēlējāmies to izdarīt, un es ceru, ka Beļģijas prezidentūrē tas izdosies. Uh, Jo strateģiski tas ir ļoti svarīgs jautājums Eiropas Savienībai, un es cieši sadarbošos ar savu Beļģijas kolēģi. Lai transporta padoma Beļģijas prezidentūrā eh, var eh, pabeigt šo jautājumu, ir ļoti svarīgi, ka mēs panākam vienošanos. Viens no deputātiem eh, pieminēja šeit mobilitātes jautājumu. Padome mēģināja virzīt eh, secinājumu un, eh, precīzāk sakot, pasākumu paketi par pilsētu mobilitāti, konkrēti sabiedrisko transportu, it īpaši izceļot nemotorizēto uh, Eh, transporta līdzekļu izmantošanu, eh, virzot eh, transportu arī tuvāk iedzīvotājiem, samazinot izmešu apjomu pilsētās, padarot tās tīrākas un koncentrēties arī elektrisko automobīļu izmantošanu pilsētās. Tie visi ir jautājumi, pie kuriem vēl ir jāstrādā, Tagad mums ir ietvars, eh, uz kuru balstoties mēs varam turpināt savu darbu. Un mēs redzam, ka eh, tiek panākt vienošanās par vispārējiem principiem, un eh, mēs transporta padomē šos secinājumus varējām apstiprināt, un tas parāda, ka dalību valsts ir apņēmušās jautājumus risināt. Tālāk vēl tika pieminēts, ka 27. janvārī es jau biju šeit, šajā komitejā, lai iepazīstinātu jūs ar Spānijas prezidentūras programmu. Vēlāk eh, sniedzu jums arī pirmos eh, mūsu darbības rezultātus, eh, arī attiecībā uz Tehnoloģiskās attīstības institūtu sasniegto. Varu sniegt arī papildus informāciju par to, kas ir sasniegts strādājot pie, pie direktīvas par eirovinietēm. Uh, Vairākām dalību valstīm jau ir pieredze e, tarifu noteikšanai e, kravas automašīnām, un tas bija viens no mērķiem Eiroviņietas direktīvai. Direktīva būs ļoti noderīga nākotnē, kad tā tiks apstiprināta, bet vēl ir nepieciešams liels darbs, lai mēs varētu nonākt tik tālu. Un šis darbs būs viena no Beļģijas prezidentūras prioritātēm. Un eh, Spānijas ministrija, protams, ir gatava palīdzēt Beļģijas prezidentūrai šajā darbā. Kopumā es varu noslēgumā tad teikt, ka vēlos pateikties jums visiem par izrādīto pretīmnākšanu, sadarbību, par pateicības vārdiem Spānijas prezidentūrai attiecībā uz mūsu panākto. Mums ir daudz kopīgu mērķu, kopīgu izaicinājumu, kas mums ir jāpārvar kopā. Un es ceru, ka mēs eh, tikpat nopietni turpinot strādāt un strādāt tieši kolektīvā, vienā komandā, eh, mēs varēsim panākt progresu un varēsim virzīties uz priekšu savu mērķu sasniegšanā un uz mani vienmēr var paļauties šajā jautājumā. Paldies! passer au point suivant. Dāmas un kungi, ķersimies pie nākošā darba kārtības punkta. Un kad būsim atvadījušies no Spānijas pārstāvjiem? Eh, tagad eh, runāsim par nolīgumu parakstīšanu. Lūdzu, kārtību zālē. Tagad runāsim par nolīgumu parakstīšanu starp Eiropas kopienu un Kanādu par civilās aviācijas drošību. Tikau kundze mums ir referente. Vai varu jums apgādināt, ka e, šis ir pirmais e, nolīgums, e, uz kuru attiecas pilnā mērā Lisabonas līgums? Un tāpēc es eh, gribētu vispirms dot vārdu eh, komisijas pārstāvim, kas eh, mums ieskicēs situāciju. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu jums sniegt ziņas par šo nolīgumu ar Kanādu. Īsnībā mums ir divi nolīgumi. Viens ir visaptverošs civilās aviācijas drošības uh, noliegums, kur ir eh, regulatorās konverģences un liberalizācijas nosacījumi. Un eh, tad ir vēl viens ļoti svarīgs eh, noliegums par transatlantiskajā tirgu pastāvošiem nosacījumiem, un tas ir tā kā otrā posma noliegums, un kā jūs teicat, runājot par šo civilās aviācijas drošību, Tom būs e, ļoti e, svarīgas priekšrocības, runājot par savstarpēju atzīšanu Eiropas Savienības un Kanādas e, rūpniecībai. Jo, protams, šīs nozeres spēlē ļoti būtisku lomu mūsu attiecībās, un šis līgums ne tikai radīs iespējas, bet arī samazinās birokrātiju un veicinās sadarbību starp mūsu administrācijām. Eiropas eh, kopienas un Kanādas tirgus kopā pārstāv vairāk kā 25% no globālās aviācijas. Un uh, tur ir gan aviodzinēju, gan lidmašīnu, gan aviācijas iekārtu ražošana, un mēs esam faktiski vieni no līderiem. Kopējais eksports pārsniedz 50 miljārdus eiro. Uh, un Eiropas un Kanādas tirzniecība ar eh, gaisa satiksmes produktiem ir ļoti svarīga, jo eh, kopējā tirzniecība eh, ir vairāk, ir vērtīga kā 49 miljārdi eiro, un mēs runājam par ļoti svarīgiem strateģiskajiem mm, nozares šiem produktiem. Drošība nāks pa labu mūsu sadarbībai starp Kanādu un Eiropas Savienību. Kā jūs zinat, mums ir līdzīgs eh, drošības nolīgums ar eh, Amerikas Savienotām valstīm, kas drīz tiks noslēgts, kad mums būs ziņas no ASV kongresa. Rītdien eh, Eiropas Savienības un Brazīlijas eh, galotņu tikšanās laikā prezidents Baroso kungs eh, parakstīs nolīgumu ar Brazīliju ar par civilās aviācijas drošību. Tā kā mēs šobrīd runājam par ļoti svarīgām ekonomiskās sadarbības jomām. Miljoniem eiro tiks ietaupīti katru gadu, ņemot vērā īsākus un mazāk dārgus Eh, produktu izstrādāšanas nosacījumus. Eh, avio kompānijām nāks pa labu šis nolīgums, jo tur ir nosacījumi par to, kā izmantot eh, viena otru apstiprinātās tehniskās apkopes iekārtas, un tas nāks par labu arī pilsoņiem, pasažierim, un mēs tad varēsim veidot tālāk darbus uz, jo Eiropas aviācijas drošības aģentūra skatās uz pilotu licencēšanu un tā tālāk, un tiek sagatavots arī nosacījumi, un tādā veidā šis nolīgums mums ļaus atrast risinājumus, lai mēs varētu apmierināt avio sabiedrību un ekipāžu vajadzības. Tas, protams, ir pirmais nolīgums, kas stāsies spēkā Lisabonas nos, līguma ietvaros, un mēs mēģināsim rast eh, vienprātību ar Eiropas parlamentu. Eh, Kanādas pusi jau ir ratificējuši šo nolīgumu, un eh, to arī mums darījusi zinām 30. aprīlī šogad. Tā kā var teikt, tiek ir lielas gaidas vērstas, ka mēs ātri atrisināsim formalitātes, lai mēs varētu sākt jau praktisko pielietojumu tuvākajā nākotnē. Kā jau es teicu, eh, šis eh, drošības nolīgums eh, ir papildināts arī ar Eiropas kopienas un Kanādas nolīgumu, kas, ap, nu, teiksim, ietver sevi lielākas sadarbības jomas. Un šajā nolīgumā mēs arī mēģinam rast Eiropas parlamenta uh, piekrišanu eh, gūt. Un tas ir tas, ko es varēju īsumā jums pastāstīt, bet es, protams, labprāt atbildēšu uz jebkuriem jautājumiem un, ja nepieciešams, sniegšu paskaidrojumus, ja jūs vēlētos kādu tālāku informāciju no komisijas gūt. Liels paldies! Un eh, tagad došu vārdu Tikau konzē, kura ir eh, referente. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties komisijas pārstāvim, jo mums bija nesen tikšanās, eh, kad eh, pārunājām šos divus eh, nolīgumus. Jo tie mm, ir atšķirīgi viens no otra. Ir runāt par vispārējo nolīgumu, par kopējiem nosacījumiem civilai aviācijas drošībai Tur eh, parlaments drīz eh, saņems eh, tekstu no komisijas, var teikt jau galīgo tekstu, galīgo tekstu redakciju, taču šajā gadījumā visas dalībvalstis mm, būs ratificētājas, kas nozīmē garāku procesu kas attiecas uz nolīgumu starp Eiropas kopienu un Kanādu par civilās aviācijas drošību, tad mums ir jāsaka, ka saskaņā ar e, Eiropas kopienas tiesu nolīgu, lēmumu par tehnisko barjeru vai robežu uh, atcelšanu uh, tirdzniecībai, tad tas varētu būt kā kopējās tirdzniecības politikas jautājums. Un līdz ar to mums ir ekskluzīvā kompetence Eiropas kopienā. Un tieši tam dēļ E, šajā gadījumā, runājot par civilās aviācijas drošību, mums nav nepieciešama ratifikācija no visām dalībvalstīm. Mēs, mums tikai e, nepieciešams e, parlamentam un padomēji apstiprināt šo nolīgumu. Parlaments sniegs savu atzinumu saskaņā ar Lisabonas līgumu, jo līdz šim sešas dalībvalstis ir Eh, noslēgušas eh, nolīgumus ar Kanādu bilaterāli, un eh, tie ir attiecībā uz civilās aviācijas drošību. Un, acīm redzot, visi šie līgumi nebūs vairs vajadzīgi, kad stāsies spēkā Eiropas kopienas nolīgums. Taču ir jāņem vērā viena svarīga atšķirība starp bilaterāliem nolīgumiem, šiem sešiem bilaterāliem nolīgumiem, kas pastāv, un uh, Eiropas kopienas nolīgumu, par ko runājam tagad. Tas attiecas uz ieviešanas procedūrām. Šobrīd ieviešanas procedūras ir obligātas. Uh, tās uh, tiks pievienotas kā pielikums šim uh, līgumam un tām ir e, juridisks spēks. Agrāk ieviešanas procedūras e, stājās spēkā tikai e, pēc tam, kad tika noslēgts jauns bilaterālais nolīgums starp regulatorajām iestādēm, kā no Kanādas, tā arī no dalībvalsts puses. Taču tagad ieviešanas procedūras Eh, saņems, gūs juridisko spēku un būs integrēta eh, šī nolīguma sastāvdaļa un būs tātad obligātas. Eh, gribu pieminēt arī faktu, ka uz 5092 regulas no 2002. gada attiecībā uz ASV, ko vēlāk no 2000 8. gada regula uh, aizstāja praktiski Eiropas kopiena ir jau izdarījusi šo iekšējo uh, harmonizāciju. Tā kā mēs esam sagatavojuši jau lauku, lai uh, Um, mēs varētu noslēgt uh, nolīgumu ar Kanādu. Pārunas sākās 2004. gadā, un praktiskā uh, ziņā mēs uh, atsaucamies uz certifikācijas savstarpējo atzīšanu civilā aviācijā. Un uh, arī uh, ekoloģisko pasākumu uh, salīdzināmību. Uh, mērķis ir atvieglot tirzniecību ar pakalpojumiem un precēm, mm, līgumam ir divi galvenie aspekti, eh, lai tiktu veicināts eh, nepieciešamās eh, atzīšanas procedūras, lai mm, izstrādājumi, kas ir radīti, pārbūvēti, vienas puses pārvaldībā varētu tikti reģistrēti arī otras iestādes pārvaldības jomā. E, viena cita daļa attiecas uz tehniskās apkopes procedūrām kurus varētu uzņemties organizācijas, kas ir e, citas e, puses iestādes pāraudzībā. Katrā ziņā nolīgums mums rāda, ka Kanāda vēlas, lai būtu pilnīga apusējā atzīšana un pieņemšana attiecībā uz tehnisko apkopi. Tas attiecas arī uz attiecīgiem mehānismiem, sadarbībai un konsultācijām, eh, inspekcijās, eh, audita pārbaudēs un konsultācijās. Lai mums būtu monitoringa sistēma, eh, arī šim nolīgumam arī tas tiek noteikts. Un man jāsaka, ka šī līguma, no, nolīguma noslēgšanai Kanāda veica analīzi par gaisa drošību kompānijām, Eh, kuras eh, ir reglamentētas eh, Kanādā. Tā kā tās varētu nākt klajā ar nepieciešajiem mēriem. Es pieminēšu arī faktu, ka šis nolīgums vēlāk var tikt izmainīts ar ļoti vienkāršu procedūru. Tad vienkārši apmainoties ar diplomātiskām notām starp iesaistītajām pusēm. It īpaši šim nolīgumam ir nolūks samazināt birokrātiju, jo es domāju, ka visas šīs izmaiņas eh, tiks arī eh, paskaidrotas Eiropas parlamentam. Tāpēc mēs gribētu eh, lūgt, lai Eiropas komisija mūs informē par jebkurām izmaiņām. Un noslēgšu sakot, ka šis ir ļoti ambiciozs nolīgums. Tas ir arī ārkārtīgi dāsns, es pat gribētu teikt mēs e, negūstam e, tādas pašas nosacījumus e, nolīgumā ar Amerikas Savienotajām valstīm kur mums arī runa par civilās aviācijas drošību. Brazīlijas gadījumā ir arī daži nosacījumi, kas nav tik ambiciozi kā šajā Kanādas nolīgumā. Taču, jāsaka, pašreizējos nolīgums varētu tikt uzskatīts kā piemērs Tas ir eh, pirmais, kas ir eh, parakstīts Lisabonas līguma darbības laikā. Un tiešām es mm, ceru, ka maniem kolēģiem arī būs kādi komentāri. Priekšstādātais paldies, Tikau kundze. Paldies par eh, jūsu darbu pie šīs tēmas, kad tā ir tēma, kas nu dien ir kā ceļvedis, kā piemērs Groskungs, lai es skatos, grib, grib, Groskungs gribētu izteikties, jo viņa ir iesaistīta. Es vēlētos pateikties referentē un arī komisijai par informāciju. Uh, vispārīgi es negribētu pārāk ilgi runāt par tēmu, bet es gribētu piekrist tam, ko referente teica pašās beigās pēc mutiskās informācijas, ko mēs līdz, līdz šim esam saņēmuši. Uh, varētu gaidīt, ka kaut kas būs arī rakstveidā, lai, lai varētu notikt adekvāta diskusija, bet saskaņā ar mutisko informāciju izskatās, ka šis nolīgums varētu kalpot par piemēru turpmākajiem nolīgumiem, un te varētu atsaukties uz to, kas jau agrākajās eh, debatēs tika teikts, tā kā šeit ir komisijas pārstāvis. Te nav runa tikai par labās grības parādīšanu, bet arī par eh, sadarbības un piekrišanas vēlmes izrādīšanu no abu pušu puses, un eh, šīs sarunas varētu kalpot par piemēru diskusijās arī ar amerikāņiem, lai viņi varētu redzēt, ko tad Eiropa īsti sagaida no šādiem nolīgumiem. Runājot par tehniskiem jautājumiem, eh, ir šis nolīgums parāda, kas tad varētu būt mūsu rīcībā šāda nolīguma rezultātā. Paldies, eh, Maisners kundze. Es varētu pilnībā piekrīst Maķio Grošam. Proti šis nolīgums ir labāks nekā tas, kas ir ar ASV. ASV to vajadzētu izlasīt, lai viņiem būtu skaidrs, ko tad Eiropa grib. Uh, Bet uh, ir divi aspekti. Pirmkārt, eh, tas, ka šo nolīgumu var galīgi nebirokrātiski grozīt. Mēs vēlamies, lai būtu mazāk uh, birokrātijas. Un uh, Maķo Grošs jau norādīja, mēs to tieši neesam izlasījuši, mēs, mēs esam saņēmuši uh, skaidrojumu, bet uh, ir, ir svarīga uzticēšanās un ir svarīga, svarīga apusēja standārti arī drošībai, un uh, tas ir izšķirošs faktors drošības pilnveidošanai arī mūsu izpratnē, un uh, man ir, uh, es, es gaidīšu to, ko mēs tad saņemsim šeit rakstiskā veidā, un paldies tikau kundzei par viņas ieguldīto darbu. Merci, Paldies, Maisners kundzei. Paldies, Maisners kundzei. Ich hätte noch einige kurze Rückfragen an die Kommission. Liels paldies. Eh, jautājums eh, komisijas pārstāvim. Vispirms eh, par šo te atbilstību. Vai ir zinām kādi incidenti par drošības pārbaudēm Kanādā vai kādās citās valstīs? Uh, kurus, kuru aptver šis eh, nolīgums. Jo kad Eiropas eh, pārvadātāji, gaisa kuģi vai mm, kādam transportlīdzeklim ir bijis problēmas, lai sasniegtu vajadzīgo drošības līmeni. Mēs esam dzirdējuši, ka Eiropas eh, gaisa pārvadātāji būs eh, pārbaudīti tādā pašā veidā arī Eiropā un būtu ļoti labi uzzināt, eh, ka eh, šie drošības līmeņi ir samērāmi. Ja mēs runājam par vienādiem drošības standartiem. Mums vēl ir jautājums kā par drošību, tā par drošumu. Tam vāciski ir viens un tas pats vārds. Taču mums tos vajadzētu nodalīt kā jēdzienus. Cita lieta ja mēs runājam par lidojumu drošumu, tad mums ir jāpanāk tas, ka ekipāžas un apkalpes atpūtas laiks ir ievērots. Tas ir loģistikas jautājums. Taču mēs labi apzināmies, ka Atlantijas otrā pusē ir e, citas, citi nosacījumi, un tas jāņem vērā. Paldies, Litenbergers kundze. Bradborn kungam vārds. Liels paldies. Es varu apkopot divos punktos to visu. Taču uh, uh, Groša uh, kungs attiecībā par šo to angļu valodu. Uh, Eh, un es domāju, ka eh, angļu valoda ir, eh, karalienes angļu valoda ir izmantojama Kanādā, jo gal galā tā taču ir arī Kanādas karaliene. Bet, nu labi, tas ir tāds mazāks jautājums. Amerikāņiem arī vajadzētu saprast angļu, angļu valodu. Taču ir dažas lietas, kas tiešām ir vērstas uz komisiju, nekā, drīzāk nekā komentāriem, ko teica referenti. Esmu priecīgs dzirdot komisijas pārstāvi, ka šis eh, nolīgums samazinās birokrātiju. Es, eh, protams, kā aizturēšu elpu, jo, eh, kā mēs zinām, tad agrāk tas, ko esam darījuši, neesam īpaši samazinājuši birokrātiju, bet drīzāk gan palielinājuši. Tā kā esmu mazliet skeptisks uz šo atsauci, ka tas samazinās birokrātiju. Taču galvenā lieta, ko es gribēju teikt, tas runājot par e, šo te, mm, delegāciju mūsu sadarbībai ar Kanādu, es gribētu jautāt, e, kādā veidā šie gaisa mm, pakalpojumu, šie drošības nolīgumi, tas ir svarīgi arī, ka mēs nodalam šo te drošības un e, tehniskās apkopes sadaļu. Un gribēju jautāt, kādus mehānismus esam uh, Uh, paredzējuši, lai saistītu šos divus nolīgumus ar uh, šo te tirsniecības nolīgumu, kas arī šobrīd ir pārunu fāzē ar kanādiešiem. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, un es domāju, ka šobrīd arī Briselē notiek sarunu uh, kārta. Tā kā tas, ko nu mēs gribētu redzēt, ir E, kādā veidā šiem nolīgumiem būs ietekme, kā kolēģi teica, uz e, tirzniecības apjomu palielināšanu starp Eiropas kopienu un Kanādu. Un es domāju, ka tur vajadzētu būt kādai saskarnē šiem nolīgumiem. Un e, tādu visaptverošu nolīgumam tam vēl tikai jātop. Es domāju, ka ļoti svarīgi arī norādīt, ka mums Mēs tiešām neesam to apskatījuši kontekstā ar visas Ziemeļamerikas viedokli, kas, eh, protams, mm, tur jau nāk klājā šis nolīgums arī ar ASV. Un varētu teikt, ka tur tiešām ir tāds eh, kopīgs, tāds kā robežs, starp eh, Kanādu un ASV, mēs nevaram uzskatīt šīs lietas kā pilnīgi nošķirtas. Mm, es domāju, ka to mums vajadzētu uzskatīt kā tādu vienu visaptverošu pakotni. Uh, tā kā tas jautājums, kas man ir, tas ir jautājums par to, kā šie nolīgumi saskaņosies ar tādu visaptverošu nolīgumu par ekonomiku un tirsniecību, kas šobrīd tiek veidots. Un es gribētu arī apliecinājumu, ka uh, tiešām izdosies mums samazināt birokrātiju. Tas no manas puses viss. Paldies! Paldies, Bratburna kungs. Es eh, došu vārdu komisijas pārstāvim, kurš eh, komentēs šos eh, paziņojumus un iespēju ietekmēt citus nolīgumus un arī zan novērst vai mazināt birokrātiju Un mums eh, ir tiešām kā tāds eh, parauga ziņojums Tā kā esam tiešām uh, priecīgi, tas mums ir kā modelis, kā paraugs, un to varbūt arī es izmantot citur. Komisijas pārstāvs, paldies, mēģināšu sniegt atbildi uz šiem dažādajiem uh, komentāriem, taču vispirms gribētu pateikties tik aukundzē, jo viņa ļoti labi izstāstīja to ietvaru, kādā mēs uh, izprotam šo uh, drošības nolīgumu, kas uh, ir pārunāts un ekskluzīvo uh, kompetenci Un mums ir tiešām priekšrocība, ka uh, mums ir šīs te nacionālās ratifikācijas procedūras, taču šoreiz mēs varam iet um, straujāk, kad Eiropas parlaments būs sniedzis piekrišanu. Vispirms es, protams, gribētu atbildēt pozitīvi, reaģēt pozitīvi uz Roša kunga uh, aicinājumu. Protams, Eiropas uh, parlaments saņems visu nepieciešamo informāciju. Nu, tā gan ir tieši tehniskas uh, sarunas. Uh, kur eh, ir runa par certifikāciju, par tehnisko apkopi, taču, eh, protams, nav grūti mums sniegt jums visu šo informāciju, un eh, kolēģi ir labi eksperti šajās lietās, kas varētu sniegt jums jebkuras detaļas, ko jūs vēlētos dzirdēt. Lichtenbergers kundze jautāja par apusējību. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Paldies, ka to uzdevāt. Uh, Tātad uz ko mēs virzamies šajā nolīgumā? Mēs tieši uz to arī virzamies, uz savstarpējo atzīšanu attiecībā uz certificētajiem produktiem. Jums vajadzētu paturēt prātā, ka šis nolīgums uh, nosaka, ka būs savstarpējā atzīšana uh, dažādām uh, atklājumiem eh, un certifikācijām, servisu, tehniskās apkopes darbiem. Uh, Tāpat arī eh, ekoloģiskos testus eh, mēs eh, salīdzināsim. Tā kā šobrīd mēs vienojamies ar Kanādu par to, ka mums būs salīdzināmas, samērāmas procedūras attiecībā uz tehniskajām prasībām, kas tad, kad eh, ja uz tām, ar tām tas eh, saskanēs, tad abas puses varēs eh, apstiprināt viena otras atzinumus. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgi, ka mums nav vēlreiz par jaunu jāsertificē visas rezerves daļas un tā tālāk. Un tā ir birokrātijas samazināšana. Un tas nāks par labu šai nozarei, jo mums vairs nebūs jāveic eh, viss eh, pārsertificēšanas eh, process katrai detaļai. Es mm, jums, Litenbergers kundze, nogarantēju, ka drošības standarti tiks ievērot, jo savādāk mēs drošību pakļausim riskam. Ir bijušas intensīvas diskusijas ar Kanādas iestādēm, tās eksperti veica, Mēs pārbaudījām eh, šīs nosacījumus, šos noteikumus, jo esam atraduši faktiski vairāk līdzību ar Kanādas eh, nosacījumiem eh, nekā ar ASV nosacījumiem. Un tos mēs šobrīd saskaņojam ar lielākajiem aviācijas partneriem pasaulē. Protams, neslēgsim simtiem nolīgumu ar citiem partneriem. Mums būs ASV, Kanāda, Brazīlija, Tie ir e, galvenie, galvenie ražotāji. Un pirms mēs iesim tālāk, e, strādāsim ar citiem, Lichtenbergers kundze uzdeva pareizo jautājumu. Mums jānodrošina, lai drošības standarti ir salīdzināmi. Un tā ir arī mūsu procedūra, e, kur konsultējās eksperti, un ne tikai tie vien lai saglabātu konfidenci vai uzticēšanos eh, viens otras sistēmām, mums būs šīs te kopējās inspekcijas, eh, drošības datu apmaiņa. Ieskaitot incidentus, eh, arī nelaimes gadījumus, mums šobrīd nav nekādu grūtību ar Kanādas iestādēm, jo mm, mm, faktiski ieinteresētas ir abu pušu uh, nozars, Un, eh, ja būs kādas problēmas, ko jūs atradīsiet, tad eh, nu, dodiet mums tikai zināt to, jo mums šo, šajā brīdī nav nekāda problēma ar Kanādas pusi eh, virzīties šai virzienā. Gribu teikt, ka notiek arī konsultācijas tehniskajā līmenī, lai atrisinātu visas lietas, pirms tās kļūst par disputējamām lietām. Tā kā zināmās, protams, problēmas mums varētu tur rasties, taču mums ir kopējā komiteja, un dažādas ekspertu apakškomitejas, eh, ko ietver pielikumi, kas, protams, ir ļoti tehniski, runājot par certifikāciju, par eh, drošības jautājumiem. Ja būs kāds incidents vai kāda ārkārtas situācija, tad mēs varam šīs procedūras uzreiz aktivizēt un arī vēl bez tam uh, ir vesela rinda mehānismu, kas mums ļaus eh, veikt situācijas monitoringu. Lichtenbergas kundze arī jautāja, ko darīsim ar citām problēmām, kas var ietekmēt. Piemēram, pilotu atpūta, vai tas ir iekļauts? Nē, ne šajā nolīgumā, jo šeit mēs runājam par certifikāciju. Taču ir iespējams, ka tad, kad mums būs šis eh, nolīgums parakstīts, mēs varam uh, paplašināt par citiem drošības jautājumiem. Tas ir paredzēts. Mums ir eh, pielikuma sistēma, ja kanādieši būs ieinteresēti, mēs varam eh, turpināt to. Un, protams, interesi ir, jo, kā jūs varat iedomāties, tas ir ļoti svarīgi, kā apkalpē, eh, tā arī citām pusēm. Jūs arī uzdevāt jautājumu par drošību. Šeit mums tikai faktiski ir par drošumu runa, jo mēs nerunājam par drošību kā par Uh, atsevišķu sadaļu. Tāpēc es gribētu arī atbildēt uz Bradbona kunga jautājumiem. Viņš pirmo jautājumu uzdeva, vai mēs esam droši, ka šis nolīgums samazinās birokrātiju. Atbildi ir jā, būs mazāk birokrātijas, jo mums būs iespējas tātad uh, apstiprināt tos procesus, ko dara otra puse. Un es gribētu uh, aizstāvēt to, un, jo šobrīd ir tiešām jau bijusi certifikācijā esošās birokrātijas samazināšana. Agrāk, kad mums bija Eiropas aviācijas drošības aģentūra, mums bija certifikācijas sistēma, kad jums bija jāgriežās pie nacionālajām certifikācijas iestādēm. Un 27 dažādas tās mums ir dalībvalstīs. E, A380 ir ķelnē certificēts, tikai viens dienests. Un e, tas ir samazinājis birokrātiju un uh, arī izmaksas. Ja jūs jautāsiet uh, Eiropas uh, rūpniecībai, tad uh, es, protams, nenoliekšu, ka ir, zinām, uh, problēmas, taču as, EASA ražu, ražošanā šobrīd mums ir vienotā pieeja, kad mums ir. Uh, ir eh, mazāk, eh, mazāk birokrātiski. Taču šo, šajā Kanādas gadījumā būs vēl vairāk samazināta birokrātija, jo mums nevajadzēs pārsertificēt Kanādas produktus eh, otru reizi. Un tas nāks pa labi arī Eiropas industrijai, nozarei, kad mēs eksportējam uz Kanādu. Un katrā ziņā tas abām pusēm ir ļoti svarīgi. Tā kā es domāju, ka tas ir tiešām ekonomisks panākums. Uh, Kā mēs varēsim teikt, kāda ir saskārne starp šiem nolīgumiem un ļoti svarīgajiem lielajiem ekonomiskās sadarbības un tirzniecības nolīgumiem, uz ko arī e, Bradborn kungs atsaucās. Mums e, vajadzētu to ņemt gan vērā, bet es teikšu, ka e, tās ietilps šajā te sadarbības pieejā. Mēs runājam par transporta juridisko pamatu Nu, ir sektoriālas tādas sarunas par uh, šiem te certificēšanu, par tehnisko apkopi. Aviācija, kā pats saprotiet, uh, nav uh, PTO tēma, taču mums ir šie speciālie juridiskie pamatojumi. Taču tas pārstāv ļoti, ļoti svarīgu daļu tirzniecībā starp Eiropas Savienību un Kanādu, jo abas puses uh, ir lielākie avio ražotāji. Es domāju, ka šeit ir politiska saikne, ņemot vērā to, ka ekonomikas un uh, tirzniecības sarunas mēs vienmēr runājam par to, taču, kā jau es teicu, tā, te ir redzami nu, nopietni ekonomiskie uh, labumi, guvumi, ieguvumi, uh, darba vietas un tā tālāk, un kādu dienu mēs varbūt varēsim to ievietot uh, E, šajā e, lielajā ietvarā, bet nu, tas tāds kā izaicinājums. Jo šobrīd šis nozares nolīgums ir kā papildus nolīgums. Taču juridiski mums e, tie ir jāveic pārunas ar tiem atsevišķā procedūrā. Taču, protams, saikne ir. Ja, proti, ja mums izdosies, un mēs nu, nopietni pie tā strādājam, un ceram, ka radīsies investīciju iespējas, uh, tad, kad aviācija būs pilnīgi liberalizēta, šobrīd nu, tā vēl nav, e, ir ļoti ma daudz maz šo e, valstu, kurā tas tā būtu noticis, tad nākošais e, solis būs tas, ka tas tiks pilnā mērā iekļauts ekonomikas un tirzniecības nolīgumos. Un visbeidzot, saikne ar ASV nolīgumu par civilās aviācijas drošumu. Jūs ziniet, šis līgums ir noslēgts, taču mēs nespiedīsim to ieviest, un mēs nesniegsim eh, to Eiropas parlamenta piekrišanai, eh, pirms atrisināsim eh, jautājumus visus, jo šobrīd mēs, jo kongresā tur arī viņiem ir zināms procedūras. Mums ir labas ziņas, ka senātā lietas iet uz priekšu, taču problēma vēl nav atrisināta. Un e, tā laikā, protams, šim nolīgumam būs pozitīva ietekme, jo ar kanādiešiem esam tālāk tikuši. Un varbūt tam būs politiska ietekme arī tāda, ka e, tas ietekmēs e, to, ka Eiropas nozara grib doties tālāk, un mēs varēsim tad doties tālāk arī ar ASV. Un tas, ko Bradban kungs teica, ir pilnīgi pareizi. Transatlantiskais tirgus, svarīgs tirgus, Mums vajadzētu pārunāt to ar Kanādu un ASV. Varbūt, ka mēs varam eh, panākt tādu globālāku to visu. Taču tik tālu vēl neesam tikuši. Mums ir eh, jāiet tālāk, un tad, kad eh, atrisināsim problēmas, tad tiksim tālāk. Protams, ar Brazīliju runājot, ir ļoti svarīgi. Tā ir liela prioritāte. Liels paldies! Un petit chaos pour conclure. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uh, pateikties visiem, kas šodien izteicās, un arī komisijas pārstāvim par atbildēm. Un es gribētu arī norādīt, ka nolīguma sastais pants ir veltīts uh, drošības pasākumiem un situācijām, kurās eh, mēs saskaramies ar problēmām, jo, jo, jo pastāv neskaidrības par certifikāciju, ko ir izsniegušas dažādas iestādes. Tātad ikvienam jāspēj eh, pieņemt attiecīgos mērus, mums ir šī drošības klauzula. Tad vēl es gribētu runāt par ceturto pantu, kurā ir skaidri norādīts eh, nolīguma aptvērums. Uh, Proti, šis nolīgums ir attiecināms uz civilo iestāžu uzraudzību un navigācijas apstiprinājumiem, kā arī uz ražošanas apstiprinājumiem un apkopes apstiprinājumiem, vides un vides certifikācijas apstiprinājumiem kā arī tas eh, aptvēra sadarbības aktivitātes. Līdz ar to nolīgums ir uzskatāms par cieši saistītu ar pamatnolīgumu par kopējiem, par vispārīgajiem noteikumiem civilās aviācijas jomā. Mēs šeit varētu ņemt vērā noteiktas klauzulas, tostarp tās, ko pieminēja Lichtenbergers kundze. Es vēlētos jums pateikties un uh, gaidīšu jūsu komentārus. Eh, pastāv grafiks, es nosaukšu jums dažus datumus, eh, ziņojumu nosūtīs tulkošanai 3. septembrī. 27. septembrī mēs pārunāsim ziņojumu komisijā, apvienotajā komitejā, un eh, pēc tam būs termiņš grozījuma iesniegšanai, tas būs 5. oktobris un ziņojumu pieņems Tran komitejā 26. oktobrī, un plenāra sēdē par to runās kaut kad novembrī. Iespējams, ka tas būs 22. novembris. Es ceru, ka mēs varēsim iekļauties šajā grafikā. EPP vēlas uh, panākt tik ātru progresu, cik vien iespējams attiecībā uz šo atzinumu. Paldies! Jā, paldies tik augu un saka priekšsēdētājs. Vai jūs eh, visi ņēmāt vērā šos datumus, pierakstījāt 27. septembra grozījums līdz 5. oktobrim? Labi, tad mēs varētu pāriet pie nākamā darba kārtības punkta un eh, pabeigt eh, šī rīta darbu Kā jau jūs zināt, ir daudzgadīgs plāns 2007. līdz 2013. gadam attiecībā uz Eiropas e, tīkliem, un te ir runa par visiem transporta veidiem, jo īpaši gaisa transportu. Gaisa satiksmē, gaisa satiksmes pārvaldībā Mums ir sistēma, ar kur tiek pārvaldīta Eiropas gaisa telpa. ATM, ar kur tiek pārvaldīti funkcionālie gaisa telpas bloki. Te darbojas komitoloģijas procedūra un visas vienošanās, kas savulaik tika panāktas ar Barozo kungu, bija balstītas faktā, ka komisija ka komisija. Ka komisija uh, prezentētu mm, pašreizējo situāciju mm, attiecībā uz šo procedūru. Paldies priekšsēdētāji un paldies, ka devāt man iespēju uh, iepazīstināt jūs ar uh, rezultātiem aicinājumam iesniegt priekšlikumus par funkcionāliem gaisa telpas blokiem daudzgadīgās programmas ietvaros. Šī procedūra, kas sākās 2010. gadā, ir apstiprināta parlamentā un komisijā, un uh, tā ir saistīta ar uh, transporta budžeta pozīciju Un eh, komisija eh, vēlas, eh, vēlas veikt pārskatu pirms darbs ir nodots dalību valstīm. Mēs vēlamies jums prezentēt pirmos rezultātus, aicinājumam iesniegt priekšlikumus. 15. jūlijā šie rezultāti tiks iesniegti dalību valstīm. Uh, Eh, daudzgadīgā programma aptver uh, funkcionālos gaisa telpas blokus, uh, par ko mēs runājām uh, šodien. Te ir runa par, par jūras gaisa telpu un gaisa telpu virs ūdeņiem vispār. Atlases process notiks rudenī, mēs vēl pie šī jautājuma atgriezīsimies novembrī un uh, tad parlaments sniegs jums rezultātus attiecībā uz gaisa telpu virs jūras un upēm, virs upju deltām. Uh, programmu pārskatīja šajā komitejā, to apstiprināja Eiropas parlaments tā aptver visus pasākumus, kas veicina publisko un valsts un privāto partnerību, tā attiecas arī uz pētījumiem par eh, projektiem, kuros ir vairākas ieinteresētās puses. Taču šeit ir runa arī par eh, dažādām inovācijām, lai veicinātu integrāciju Eiropas transporta jomā tostarp arī starpmodālie platformu pasākumi un jaunās tehnoloģijas. Šī programma arī bija iekļauta aicinājumā iesniegt priekšlikums, ar to tiks iepazīstināts 30. augustā. Un novembrī uh, rezultāti tiks iesniegt arī jums. Mēs eh, sākām aicinājumu iesniegt priekšlikumus eh, attiecībā uz funkcionāliem gaisa telpas blokiem šī gada aprīlī. Vienotās Eiropas gaisa telpas, eh, vienotās gaisa telpas projekts mm, bija pavirzījies uz priekšu, tāpēc mēs nolēmām nodalīt aicinājumu iesniegt priekšlikumus no šī projekta Un tagad mēs varam jums uh, prezentēt rezultātus. Komisija ir izplatījusi brošūras, domāju, ka tā ir jūsu priekšā. Un tur ir runa par uh, vērtēšanas procedūru. Tā ir ārēja vērtēšana, ko ir uh, veikusi komisija, komisijas norīkot eksperti un arī iekšējas komisijas panelis, kas izveidoja atlases procedūru, ar kuru mēs vēlamies jūs iepazīstināt šodien. Mūsu rīcībā ir 20 miljoni eiro un 6 priekšlikumi. Tad kopumā te runa par 35 miljoniem eiro. Protams, ka budžets eh, tiek pārsniegts. No ārējā izvērtējuma skatpunkta tikai divi projekti bija apstiprināmi. Iekšējais panelis pārskatīja četrus eh, projektus un eh, samazināja aptvērumu pla laika plānošanas jomā, un tādā veidā mums izdevās eh, ievērot sākotnējo 20 miljonu budžetu. Tātad šobrīd mums ir četri projekti, četri lēmumi, kam būtu jāpiešķir finansējums mērķis ir veicināt uh, funkcionālo gaisa telpu bloku attīstību. Lielākais projekts ir eh, viens no lielākajiem attiecas uz eh, apvienoto karalisti 1,1 miljonus eiro. Vēl ir priekšlikums attiecībā uz centrālo Eiropu un uz to attiecas 1,4 miljonu eiro. Kopumā tātad ir četri šādi priekšlikumi, kas ir iesniegti, lai jūs tos varētu apstiprināt, 20,4 miljonu eiro vērti. Vispārīgi runājot, daudzgadīgajā programmā paredzēta 150, 115 miljonu eiro, Tātad 20,4 miljoni līdz ar to nerada nekādus budžeta sarežģījumus. Pēc šodienas diskusijas eh, par eh, šo situāciju tiks debatēts ar dalību valstīm, un mēs ceram, ka saņemsim to piekrišanu un varēsim to izdarīt ceturtdien. Un līdz ar to viss kopumā tiks apstiprināts līdz septembra beigām. Paldies! Ir pieteikušies runātāji Kroškungs. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties jums un komisijai par informāciju. Runājot par pirmo projektu, man īsti nav skaidri, kādi bijuši atlases kritēriji. Un mūsu rīcībā te bija informācija, es to arī palasīju, bet man nav skaidrs, at, skaidrības attiecībā uz šo finanšu ietvaru. Kādi bija precīzie objektīvie kritēriji, izvēloties šos projektus, un uh, kādi ir uh, šo, šo projektu mērķi, jo tas nav Tas nav, tas nav tieši iekļauts tajā informācijā, kas mums ir izplatīta. Es ceru, ka varbūt kāds varētu sniegt šādu elementāru informāciju, jo parlamenta rīcībā šādai informācijai ir jābūt. Bonš, uh, Paldies, Groša kungs, Karavī kungs. Jā, arī es vēlētos eh, no komisijas saņemt detalizētāku informāciju par eh, atsevišķiem projektiem, jo īpaši par projektiem, kas, eh, kuriem tika piešķirts atbalsts. Vai jūs varētu paskaidrot, kas tad īsti tiks darīts ar šo naudu? Uh, Tas ir pirmais vispārīgais jautājums. Otrais vispārīgais jautājums par finansiāliem jautājumiem. Es gribētu zināt, eh, kādi tad agrāk eh, līdzekļi tikuši piešķirti dažādiem projektiem, dažādiem gaisa telpas bloku projektiem šajā jomā. Un vēl es gribētu zināt, kāda līdzekļa paredzēta turpmākajiem gadiem, lai padarītu iespējamu šo gaisa telpas bloku turpmāko izstrādi. Trešais jautājums. Arī tas būs vispārīgs jautājums par pašreizējo situāciju. Es gribētu tikai norādīt, ka centrāla Eiropas eh, gaisa telpas bloks faktiski nozīmē to, ka eh, ir jāpadara pieejams liels līdzekļu apjoms. Bet tai pašā laikā tas nozīmē arī to, ka šim gaisa telpas blokam varētu būt zināmas priekšrocības pret citiem gaisa telpas blokiem, un es labprāt zinātu, vai eh, šie gaisa telpas projekti ir iekļaujušies eh, kopējā laika plānojumā, un kādas ir prognozes. Paldies! Paldies, eh, Saīd! Jansens kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Arī es pateicos par to, ka manā rīcībā ir šis materiāls, man tas šķiet ļoti interesants. Es varētu pievienoties jautājumiem, ko uzdeva jau abi iepriekšējie runātāji, un es gribētu faktiski paplašināt diskusiju, pajautāt, kur tad īsti mēs esam nonākuši šajā gaisa bloku darbības jautājumā, vai termiņš līdz 2012. gadam varēs tikt ievērots. Uh, Un ja mēs paraugāmies uz kopējo situāciju, tad kuri projekti progresē un kuri nē? Varbūt, ka jūs varētu mums sniegt eh, tādu zināmu priekšstatu par to, vai eh, situācija risinās ātri un vai nav kāda problēma. Vēl es vēlētos eh, piezīmēt, ka šķiet mums ir ļoti daudz labu ideju par transporta, attiecībā uz transporta projektiem, bet nav pietiekami daudz līdzekļu un vajadzētu būt diezgan stingriem, lai panāktu to, ka netiek pārsniegta 20 miljonu robeža. Tas liecina par to, ka, runājot par finanšu perspektīvām, mēs esam nonākuši pie scenārija, kad atkal un atkal uh, ir daudz nopietnu projektu un uh, ir jāmeklē finansējums Lichtenbergers kundze. Jā, paldies. Arī man daži būtiski jautājumi paliek atklāti, kad es pārlasu šo dokumentu. Un kaut arī daudzās jomās man īsti nav skaidrs, kam tad īsti šie līdzekļi tiek piešķirti. Runājot par pirmo punktu, kur lielākā daļa naudas arī aiziet, īsti nav skaidrs, kas tad šeit tiek padarīts, kāds īsti ir progress, kāda ir pašreizējā situācija. Runājot par trešo paketi un eh, šo Ziemeļa Eiropas gaisa telpas bloku, eh, ir runa par to, ka aktivitāšu pakete koncentrējas uz eh, palaišanu, kas uh, kas, kas, kas tiek uzskatīti par zemāku prioritāti. Vai jūs varētu man pastāstīt, ko tad tas viss īsti nozīmē, jo man nav skaidrs. Ceturtais bloks - Centrāla Eiropa. Tas ir sarežģītāk, man tas ir skaidrs. Protams, ka šeit eh, lomu spēlē arī nacionālisms un eh, mums eh, kļūst grūti šeit nonākt pie laba risinājuma. Bet es gribētu zināt, kāpēc Slovākija ir izstājusies un kas tad īsti tagad notiks. Kad es paraugos uz kartografisko attēnojumu, tad tā situācija šķiet eh, dīvaina ar, eh, līdz ar Slovākijas izstāšanos, un eh, jautājums ir, vai ir jēga turpināt. Un atbildības jomas scenārijs, šī daļa, es gribētu zināt, kas ar to ir domāts. Es, es saprotu, ka nozares cilvēkiem tas nozīmēs pastiprinātāku sadarbību pašreizējo struktūru ietvaros, un te būs runa par 1,5 miljoniem, bet eh, man tas nav līdz galam skaidrs, un es labprāt saņemtu kādus precizējumus. Un man šķiet, ka tas viss virzās uz priekšu diezgan lēni, bet varbūt, ka vajadzētu beidzot izšaut šo brīdinājumu šāvienu un pateikt, pasakiet mums godīgi un atklāti, ka tas eh, nedarbojas un uh, tad eh, varbūt pār sakārtosim atbildību, jo pretējā gadījumā tas tā nevar turpināties. Jo līdz šim ir bijis tā, ka katrs ir velts, vilcis to deķīt uz savu pusi un nav pats, nav iespējams, ka uh, daudziem nav pieņemams, ka kontroli pār gaisa telpu varētu atrasties kaut kādā kaimiņu valstī. Un uh, es šeit neiedziļināšos uh, detaļās, jo tas atkal būtu nacionalistisks stāsts, bet uh, es. Uh, man liekas, ka tas, tas, tas viss notiek ar eh, ļoti samocīti. Gadiem ilgi situācija paliek, paliek nemainīga, un tāpēc rodas jautājums, eh, kur, kurā, kur, kurā gaisa telpā īsti paliek militāristi. Merci, Madame Lichtenberger. Euh, la... Paldies, Lichtenbergers kundzei. Fosters kundze. Es vēlētos eh, pateikties eh, komisijai par to, ka tā šodien eh, diskutē ar mums par šo svarīgo jautājumu. Pirms dažiem mēnešiem Patriks komitejā nāca klajā ar ļoti labu prezentāciju. Manuprāt, pastāv vispārējais apjukums, tostarp arī jūsu vidū šeit un arī komisijā. Vienotā gaisa telpa ir jautājums, kas tiek risināts jau ilgi, Un reizēm, kad mēs pāanalizējam skaidrojumus, mums īsti nekļūst skaidrs, eh, kāda loma tad ir eh, nozars pārstāvjiem visā šajā situācijā. Man ir pāris jautājumu. Runājot par Lichtenbergeras kundzes teikto par eh, tādu mokpilno notikumu attīstību, uh, Te ir virkne problēma finansējums, pie kuras vēl atgriezīšos, bet jautājums ir arī par eh, gaisa telpas blokiem iesaistītajās valstīs un katrs atsevišķās valsts gaisa telpas blokiem. Kas tad īsti eh, gūst progresu, kas, kas pieliek pūles un kas nē? Jo šāda situācija nav pieņemama. Mēs zinām, ka dažos gaisa telpas blokos ir ieguldīts milzīgs darbs, lai sistēma darbotos. Uh, Mēs esam runājuši par to ar Spānijas prezidentūru, tostarp arī par vulkāna pelnu mākoņa problēmu. Bija runa par to, ka jāuzlabo gaisa telpas izmantošanas efektivitāte, lai samazinātos arī izmaksas, un tāpēc ir jautājums, kur tad ir ķēdes vājie posmi. Runājot par faktisko finansējumu, pirms eh, dažiem gadiem Pirms dažiem gadiem eh, bija spiediens, kad mēs ierosinājām eh, jauno tehnoloģiju iniciatīvas, tostarp arī eh, skaidro debesu jeb Clean Sky iniciatīva. Un šķiet, ka birokrātija, kas bija saistīta ar finansējumu, kurš nāca no Eiropas Savienības puses, bija milzīga un tā palēnināja visu procesu mēs eh, šeit eh, varam teikt, jā, labi, es saprotu 0103 pozīciju. Eh, te, te runa par polijas aģentūru, tā ir ļoti liela valsts, bet nav īsti optimistiski redzēt, ka viņi neprogresē tik strauji, cik viņiem to vajadzētu. Uh, bet uh, man šeit ir bāžas par Blumēdu un paraugoties uz situāciju Itālijā. Pašreizējā situācijas attīstības posmā es nesaprotu, kāpēc tāda valsts, tāda attīstīta valsts kā Itālija ir, sar, ir eh, saraksta apakšgalā. Uh, Es saprotu, ka Itālija mm, būvē lieliskas lidmašīnas, un, bet paraugoties blūmēt kontekstā, mani māc bažas, jo, manuprāt, Itālija ir pilntiesīga Eiropas Savienības dalība valsts, un jautājums ir par to, kāpēc tik liela un tik attīstīta Eiropas Savienības valsts ir ierindota šajā kategorijā. Uh, Visu beidzot, runājot par pārējo finansējumu, atlikušais finansējums, es pieņemu, ka šis ir naivs jautājums, vai viss atlikušais finansējums uh, nonāks nozarei, vai arī tiešā veidā dalību valstīm. Mēs zinām, ka dalību valstu gaisa satiksmes pakalpojumi, piemēram, apvienotajā karalistē, ir privāti. Uh, bet dažās valstīs tie tādi nav. Dažās valstīs tos finansē valsts, un šī ir ļoti sarežģīta joma. Tāpēc es būtu ļoti pateicīga, ja jūs varētu sniegt kādu skaidrību un atbildēt uz dažiem no šiem jautājumiem. <coughs> Merci, Foster, Paldies, uh, Fosters, kundze. Nākamā. Lūdzu. Jā, paldies priekšsarētāji. Es arī vēlējos pateikties komisijas pārstāvam un vēlējos uzdot dažus jautājumus. Šķiet, ka no šiem astoņiem blokiem tikai seši ir iesnieguši priekšlikums, kāpēc Portugāla un Spānija vai Donavas bloks nav iesnieguši priekšlikums. Arī Baltijas bloks. Es gribētu zināt iemeslus. No šiem sešiem apstiprināt tik tikai četri. Es gribētu zināt iemeslus tam. Piemēram, Itālija tika pieminēta, ka tā ir diezgan zemu šai sarakstā. Tāpat arī citas dalību valstis, kas acīm redzot nav uzskatītas par pietiekam svarīgām. Attiecībā uz statistikas datiem es gribētu saņemt skaidrojumu par pirmo projektu. Tātad Leons funkcionālais gaistāvs bloks, finansējums bija 42%. Un sasniegtais beigās arī bija 42%. Vēlējos noskaidrot, kādēļ atsevišķi skaitļi vērtēšanas laikā ir ievērojami mainījušies, bet citi skaitļi palikuši tādi, kā ir. Tātad, acīm redzot, te ir mainīta klasifikācija, attiecībā uz darbiem. Tā kā divi tikai šeit ir klasificēti kā uh, īstenošanas darbi, un pārējie joprojām ir tikai pētījumi. Varbūt jūs varētu paskaidrot mazliet. Un ir vēl citi projekti, kas turpināsies pēc 2012. gada. Nu, tā ir daļa no sākotnējiem pētījumiem. Izskatās, ka tie ir ārpus sākotnējās darbības jomas, un Slovākija nepiedalās, vai vismaz ir izlēmusi nepiedalīties šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikums. Es vēlētos noskaidrot, kāda tieši ir iemesls šādai situācijai. Un attiecībā uz finansējumu kurā brīdī šie grozījumi tiks īstenoti attiecībā uz bloku ieviešanu. Paldies! Tālāk lūdzu. Paldies priekšsarētāji! Vispirms es vēlos apsveikt komisiju ar sastādīto materiālu un arī šo uzaicinājumu, kas, eh, manuprāt, ir laba iespēja tām valstīm, kas ietilps šajos blokos, atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar dinamiku, ar integrēšanos blokā. Man ir viens konkrēts jautājums, un tas attiecas uz šo balto zonu Balkānos, tātad austruma daļa bijušai Dienvidslāvijas teritorijām - Serbija, Melnkalne, Kosova un Maķedonija kas šobrīd neietilps nevienā no šiem funkcionālajiem blokiem. Es esmu EPP referents par Serbiju, un katru reizi, kad ierodos Serbijā, es tiekos ar konsultantiem, kas palīdz un sniedz padomus Serbijas valdībai, lai harmonizētu likumdošanu, tā skaitā gaisa satiksmes un gaisa satiksmes kontrolas jomā. Uh, Es vēlētos noskaidrot, vai ir panākts kāds progress, vai mēs esam kaut nedaudz tuvāk lēmuma pieņemšanai, kas atbildēs uz jautājumu par to, vai viņiem būs atsevišķi bloks, jeb mēs varbūt esam pavirzījušies tik tālu, uh, lai iekļautu viņus Centrāla Eiropas blokā vai Donavas blokā. Otrs jautājums ir funkcionāls dabas jautājums. Man ir prieks redzēt, ka divi bloki ietver arī Āfriku, Tunisiju un Eģipte ir iekļauta no vienas puses, un tas ir ļoti labi attiecībā uz šo zilo bloku pie vidusjūras, bet uh, no otras puses attiecībā uz Spāniju un Portu Portugāli mēs uh, redzam, uh, ka arī šeit ir iekļauta daļa no Āfrikas, eh, vismaz daļa no Āfrikas eh, kontinenta, bet tā pašā laikā redzam, ka Maroka nav iekļauta. Bet eh, šī ir laba iespēja iekļaut Maroko, Maroku. Un tā tomēr ir laba iespēja to izdarīt, jo tur notiek bieži lidojumi. Maroka ir iecienīta kā turismu galamērķis. Un es vēlos arī atgādināt, ka Turcija ir kandidāta valsts Un e, vidusjūras blokam vajadzētu iekļaut arī Turciju. Es neredzu tur neko sliktu, tas būtu liels uzlabojums gaisa satiksmes drošības jomā. Līdz ar to komisija varētu atbildēt uz manu jautājumu, vai ir apsvērts iekļaut vēl kādu valsti kādā no blokiem, un konkrēti es domāju kandidātu valstis un valstis, kas potenciāli varētu kļūt par tādām nākotnē. Paldies! Paldies, Rosbakundze! Paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos piekrist Kasima kungam. Es eh, šajā komitejā esmu diezgan jā, nesen, un iespējams, ka te pie vainas ir mana nezināšana, bet eh, ne visas valstis, kas šeit ir iekļautas, kā jau Kasimo kungs teica, ir eh, Eiropas Savienības valstis, eh, un eh, dažas no tām pat nemēģina iekļūt Eiropas Savienībā, piemēram, Ziemeļu bloks. Grenlande tāpat nav mēģinājusi kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Un uh, Tāpēc man ir jautājums e, par to, pēc kādiem e, principiem šeit līdzekļi tiek izdoti, jo šis, e, otrais, šis bloks ir otrais lielākais bloks, runājot par finansējumu piešķirto, bet palīdzēt valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalību valsts, piemēram, Islanda, Norvēģija vai Grenlande, nu, iespējams, pie manis ir, pie vainas ir man nezināšana, kas man liek par to brīnīties, bet uh, Tāpat kā citi deputāti šeit, man šķiet, ka mums eh, trūkst eh, precīzu kritēriju, precīzas skaidrības par to, pēc kādiem kritērijiem ir izdalīti, izdarīta izvēle. Merci, Paldies! Tikau kundze tālāk. Jā, paldies priekšsēdētājiem! Vispirms, ja mēs apskatāmies līdzfinansējuma procentu no TNT budžeta, tad mēs redzam, ka tas ir 50% līmenī. Līdz ar to es saprotu, ka mēs šeit runājam par pētījumiem. Praktiski šajos pētījumos eh, tiek mēģināts eh, noteikt nākotnes eh, funkcionālos blokus. Diemžēl es līdz pat šim brīdim neesmu redzējusi eh, nekādas vadlīnijas, kuriem, eh, kurām jau šobrīd būtu jābūt sastādītām attiecībā uz funkcionālo bloku noteikšanu. Es atceros savu vizīti Eirokontrolē, un eh, mēs uzdevām to pašu jautājumu, un toreiz saņēmām atbildi, ka līdz 2010. gada vidum šādas vadlīnijas tiks noteiktas, bet es joprojām neesmu tās redzējusi. Līdz ar to man jājautā, Uz kādiem kritērijiem balstoties, tad tiks noteikti šie funkcionālie bloki un kāda tiks piešķirts eh, finansējums eh, bez šādām vadlīnijām. Par Donavas eh, bloku Cik atceros, 2009. gada lēmumā tika piešķirts finansējums pētījumam attiecībā uz Donavas e, reģionu bloku, tāpat arī citiem blokiem. Līdz ar to mēs aicinājām komisiju e, aktualizēt informāciju par esošo situāciju attiecībā uz šiem pētījumiem. Vai pētījumi jau ir pabeigti? Ar to arī es beigšu savus jautājumus. Paldies! Paldies, tik aukundze, Maisners kundze. Jā, paldies priekšsēdētājs, izteikšos īsi. Eh, tā kā Slovākija ir izstājusies no gaisa telpas bloka un ne visas valstis tajā ir, tad ko tad īsti varētu darīt, lai iesaistītu visas valstis? jo tas būtu svarīgi, ja mēs runājam par vienotu Eiropas gaisa telpu, lai tur piedalītos eh, un tiktu iesaistītas visas dalību valstis un arī citas valstis. Otrais jautājums, varbūt es kaut ko palaidu garām, vai vienkārši nedzirdēju, bet eh, vai ir bijusi kāda vājo posma analīze, proti, kas līdz šim ir palaists garām Eiropas vienotās gaisa telpas attīstības jautājumā, būtu labi redzēt faktisko izaisa pozīciju, kā mums nav, kas nedarbojas un ko mēs varētu uzlabot. Šīs pieejas trūkst, un vai eh, bū, varētu kāds komentēt eh, lūk šo aspektu? Jā, paldies, Kumansākus kungs tālāk. Jā, paldies priekšsarētāji. Es uh, konstatēju, ka šobrīd debatas kļūst arvien plašākas. Es tomēr vēlos uzdot divus jautājumus, bet es apzinos, ka šis jautājums ir ļoti plašs. Tātad, vispirms, kas tā īsti ir par sadarbību šo funkcionālo bloku ietvaros, kā tas darbosies, kā tas tiks īstenots. Un es vēlētos arī noskaidrot eh, attiecībā uz IKAU noteikumiem, kā tie tiks īstenoti, cik lielā mērā. Un eh, kā šajos funkcionālos blokos nosacījums īstenos. Paldies, Kumacakas kungam, saka priekšsarētais. Eh, tagad došu vārdu komisijas pārstāvim, bet tieši pirms tam es vēl izteikšu savus komentārus. Eh, es arī konstatēju, ka tik tiešām debatas sāk aptvert ar vien plašāks jautājums, un eh, tomēr šī joma ir samērā tehniska. Mums šeit Uz kārtas ir attēlot eh, Eiropas gaisa telpa. Un tas ir īpaši būtiski tieši uz šo bloku izveidē, bet paskaroties šajā kartē, mums ir jāņem vērā arī procedūra, eh, kas tika ievērota šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumā, kur bija plānots, ka darbosies vienotās Eiropas gaisa telpa. Eh, un tad rodas iespējas, ka pašreizējā situācijā ar šādu eh, procesu mēs tomēr esam ļoti tālu no tā, ka mums būtu šāds vienota Eiropas gaisa telpa. Pekīkungs, jums ir jāatbild uz ļoti daudz uzdotajiem jautājumiem. Eh, laiks gan jums ir aptuveni 13 minūtes, lai varētu uz to visu atbildēt. Jā, paldies priekšsēdētāji Paldies eh, deputātiem par uzdotajiem jautājumiem. Manuprāt, tas parāda, ka šīs komitejas eh, locekļi ir ļoti ieinteresēti šajā jautājumā, un eh, tas jau turpinās, protams, mēnešiem ilgi, bet gadiem ilgi pat notiek darbs pie vienotās Eiropas gaisa telpas, un tas tik parāda, cik svarīgi ir šie jautājumi. Savos sākotnējos izteikumos par lēmumu pieņemšanas procedūru, kuru mēs aprakstījām, tas ir tikai pavisam tāds vienkāršots un saīsināts apraksts par to, kā pati procedūra notika. Uh, Tā ir daļa no eh, lielākas programmas, un eh, būtiskākais, kas šeit būtu jāatcerās attiecībā uz ten tīkliem, ir tas, ka šī procedūra ir augšup vērsta. Un eh, iesaistītās dalību valstis šajos blokos uh, ir nākuši klajā ar saviem priekšlikumiem, ar saviem pētījumiem. Tas ir vienos gadījumos, tad ir citi gadījumi, kur dalība valsts ir sadarbojušās savā starpā. Šādu priekšlikumu iesniegšanā ir notikuši arī ieguldījumi jau, kas ļaus mums īstenot šos funkcionālos gaisa telpus blokus. Un galvenais, kam es vēlējos pievērst uzmanību, uh, varbūt nav tieši pati politikas joma par vienoto Eiropas gaisa telpu, bet gan par funkcionālajiem gaisa telpas blokiem. Un, kā jūs atceraties, mēs plānojam to sasniegt līdz 2012. gadam, tā kā nekas vēl nav nokavēts. Un eh, ten tīklu finansējums noteikti mums palīdzēs to izdarīt. bet eh, atsevišķi jautājumi ir saistīti ar to, eh, kā tika piešķirts finansējums, kāpēc daži bloki iekļauja kaut kādas valstis, citi nē. Eh, tas principā arī saskana ar, to, ar tiem jautājumiem, kurus mēs saņemām no dalību valstīm un kas bija arī atspoguļots dalību valstu priekšlikumos. Viens no priekšlikumiem ir ietverts eh, daudz lielāku summu nekā citi projekti. Lēmumi tika pieņemti 2008. gadā, īstenot 2009. gadā. Pieci eh, tika atbalstīti, Centrāla Eiropa par 2 miljonu eiro. Vidusjūras bloks ar Itāliju 2,8 miljonu eiro. Tas cerams arī eh, palīdz saprast uh, kāpēc vērtējums bija tāds, ka um, pats projekts vēl nav pilnībā pabeigts, un tad ATM uh, servisa koncepcija 800 tūkstoši eiro Tad bija arī pētījums par Donavas eh, reģionu 2,5 miljonu eiro un eh, tehniskais pamatojums, kas tiek izstrādāts ar eh, Baltijas teritoriju 20 miljonu eiro. Kā jūs redzat, tas ir spēkā kopš 2009. gada, un visi šie projekti darbojas jau šodien. Tālāk eh, centīšos atbildēt uz konkrētajiem jautājumiem. Groša kunga jautājums par kritērijiem. Kritēriji ir aprakstīti darba programmā, Un eh, būtu bijis, protams, labāk, ja es būtu iekļāvis eh, šajā brošūrā šo informāciju. Tā tad svarīgums, to, cik šis projekts ir svarīgs, tātad, ka at, tiek izpildīti uh, šie bloku prasības, jo mums vajadzēja apliecinājumu, ka uh, tik tiešām uh, iekļausies laika periodā līdz 2012. gadam, un finansējums tika piešķirts tiem projektiem, kur izskatījās, ka varēs sasniegt šo termiņu, lai gan tas nenozīmē to, ka citi projekti to nenozīmē un nevarēs izdarīt. Um, Tad par eh, to, ka mums vajadzēja būt arī pārliecībai, eh, ka tik tiešām eh, lielāko daļu no pasākumiem var nekavējoties īstenot. Tālāk mēs pētījām priekšlikuma ietekmi, Tālāk ir vairāki tradicionāli kriteriji, kas saistīti ar lidojuma efektivitātes uzlabošanu, kapacitātes uzlabošanu atsevišķos maršrutos un citi tālāk te, ne, te, ne e, šo tīklu kritēriju. Tātad vai uh, ir pārvaldes struktūra skaidri noteikta, vai ir pārliecība, ka projekts tik tiešām varēs uh, tikt īstenots no finansiālā viedokļa, vai būs pietiekami ieguldījumi. Uh, tātad te īsumā tāds pārskats par kritērijiem, kas ir precīzi aprakstīti darba programmā. Uh, Bet es, protams, esmu gatavs šodien eh, tos uzlikt uz papīra un eh, deputātiem iesniegt. Tālāk Groškunga otrs jautājums, kas arī bija svarīgs eh, par to, kas, kāds ir šo priekšlikumu saturs. Un tad es sapratu, ka mēs uh, šo brošūru balstījām uz 2008. gada sasniegto. Mums, protams, bija daudz citi priekšlikumi vēl. Mums tobrīd nebija iespēja iedziļināties katra priekšlikuma būtībā, bet katrā ziņā es ņemu vērā Groškunga vēlmi uh, redzēt informāciju ne tikai par to, uh, kā mēs esam vērtējušos projekts, bet arī ir ļoti svarīgi zināt šo pro projektu saturu, un to ir svarīgi zināt ne tikai dalību valstīm, atzinumu projektu virzītājiem, bet arī šīs komitejas deputātiem. Un es, va, es, protams, esmu gatavs uzreiz pēc sanāksmes sniegt jums eh, iekšējā vērtējuma rezultātu lapas. Tātad attiecībā uz katru no šiem priekšlikumiem tāds saturs, piešķirtais budžeta apjoms katrai darbībai un vērtējums, ko veikuši gan ārējie eksperti, gan komisijas iekšējo ekspertu grupa. Un eh, tas, eh, manuprāt, atbilst arī tam, kā mēs līdzīgi esam snieguši šo informāciju iepriekš. Tālāk arī šie seši eh, ziņojumi, kas būs pieejami deputātiem ar visu attiecīgo informāciju. Tātad eh, piešķirtās summas eh, jau tika nosauktas šiem pieciem priekšlikumiem. Ja es nekļūdos, tad 2008. gadā mums eh, izdevuma apjoms bija 20 miljoni. Nē, es atvainojos, 2008. gadā bija 10 miljoni. Tātad 10 miljoni un šobrīd ir 20 miljoni šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus. Uh, vai ir sadalījums starp uh, piešķirto summu un uh, dalību valsts uh, saistībām īstenot. Nē, šāda attiecība vai proporcija nav noteikta. Pamatojums budžetam piešķirtajam balstās uz iesniegto priekšlikumu. Tā kā jā, kritēriji tiek izpildīti, tad finansējums arī blokam tiek piešķirts. Tā kā nekādas šeit proporcijas vai attiecības konkrēts noteikts nav. Nu, nākotnē, ja tas būs nepieciešams, tad skatīsimies, vai šāds finansējums, kas ir diezgan ierobežots, bija nu, nepieciešams nu, un tika izmantots pietiekamā apmērā. Vai tiks sasniegts termiņš 2012. gadā? Man ļoti daudz jautājumu tika uzdoti par šo uh, termiņu. Mēs ar kolēģi apspriedāmies 2012. gadā, tātad uh, ir jāsasniedz šis termiņš, tātad beidzoties uh, vasaras periodam vadlīnijas būs gatavas, tātad nav gluži gada vidus, bet nu tūtām. Protams, ka situācija ir atšķirīga un informācija, kur mēs saņemam no šajā uzaicinājuma sakarā, to arī parāda, bet e, nav šobrīd nekādas e, indikācijas, ka termiņš netiks ievērots. E, cik tas man zināms, es tad palikšu arī pie šāda vispārīga paziņojuma, ja atļausiet. Uh, Ja ir vēl kādi papildus jautājumi, tad komisija ir gatava atbildēt rakstiski uz specifiskākiem jautājumiem. Un es papildināšu to, ka, kā jūs zināt, mēs esam eh, vienojušies arī par eh, FAB koordinātoru jautājumu. Tātad tur ir gan vadlīnijas, gan finansējums, un ar šāda, eh, šādām saistībām tas arī palīdzēs tālāk tur izsināt pēc divu pusgadiem. Kam tiek konkrēti tērēt šie līdzekļi? Tad es eh, atkal atsaukšu uz informāciju, ko mēs iesniegsim vēlāk, kāpēc Slovākija nepiedalās. Slovākija joprojām paliek kā daļa no funkcionālā gaisa telpas bloka procesa, bet kāpēc viņi izlēma neturpināt savu līdzdalību šajā uh, Uh, piešķirtajā ierobežotajā finansējumā. Es jums nevaru atbildēt šeit, uh, uh, man tas jāparaud, bet katrā ziņā idejas, ka viņi paliek šai sistēmā. Par militāriem jautājumiem es neatbildēšu, jo es vienkārši nezinu. Nozars pārstāv loma attiecībā uz šiem projektiem, kas tiek sastādīti sadarbībā ar eh, pakalpojumu sniedzējiem, tātad nozara ir iesaistīta, bet ten te finansējuma ietvaros eh, atbalsts saņēmēja ir dalību valstis. Tā kā vēlāk, protams, jau eh, darbojoties šiem funkcionālajiem blokiem, nozars pārstāvjiem, tur, protams, būs būtiska loma kas ir ar Blūmēdu. Blūmēdu tika izveidos 2008. gadā, projekts turpina darboties. Tālāk bija jautājums par to, kāpēc daži bloki neiesniedza priekšlikumus finansējumu saņemšanai, īpaši Spānijas, Portugāls bloks. Godīgi sakot, es nezinu. Visdrīzāk viņi uzskatīja, ka viņiem nevajag šādu finansējumu no TNT programmu, ka viņi var turpināt šī bloku funkcionēšanu bez šādu finansējumu, vai arī nevar iekļauties termiņā, bet ir tikai mani minējumi, man tas būtu jāpārbauda ar attiecīgajiem iestādēm šajās dalību valstīs. Tātad, bet eh, skaroties 2008. gada finansējumu un šī gada finansējumu, tad mēs redzam, ka tas aptvērums ir diezgan plašs. Par 101 eh, projektu un finansējumu šo procentu, tas, protams, attiecas uz attiecināmām izmaksām un eh, kāds ir šobrīd šis procents ir 49% un pētījumi ir diezgan ierobežota eh, daļa arī attiecībā uz faktiskiem darbiem. Atbalsta likme eh, ir mainījusies, mēs esam samazinājuši eh, darbības jomu projektiem. Sākotnējā priekšlikumā tie bija 42%, bija vairāk darbi, mazāk pētījumi Un tālāk eh, joprojām par šo bloku eh, integrāciju un eh, šo balto plankumu Balkānos. Tad Serbija, arī bijusī Denislāvijas Maķedonijas republika, Melnkalna. Tātad viņi nepiedalās funkcionālajā blokā. Varbūt tas notiks nākotnē, šobrīd tas nenotiek. Uh, Tātad Bosnija, Hercegovina un Horvātija piedalās, e, pārējās gan nē. Tas pats attiecināms arī uz citām trešām valstīm, kas var piedalīties, bet TNT finansējums pieejams tikai 27 dalību valstīm kā partneriem šajos funkcionālajos gaisa telpas blokos. Līdz ar to arī Turcija un Maroka nav iekļauta Tas, protams, ir loģiski, ka šīs valstis eh, tiek iekļautas eh, šādos eh, šajā bloku procesos. Katrā ziņā tas tiek pārunāts iestāšanās procesa sarunās ar Turciju, kā arī sarunās ar Maroku par aviācijas nolīgumu. Manuprāt, esmu atbildējis uz praktiski visiem jautājumiem. Tad uh, eh, Maisners kundze jautāja par ga galvenajiem trūkumiem, kāpēc mums ir nepieciešami šie bloki. Tad mums ir analīze. Uh, vēl šobrīd nav vidēji termiņa izvērtēšana veikta, kas noteiktu būtiskākos trūkums šajos procesos. Līdz ar to uh, mums acīm redzot būs jāatsaucās uz iepriekšējais analīzes datiem priekšsēdētājs jautāja, kā šī sadarbība notiek. Eh, Tā ir sadarbība starp eh, pakalpojumu sniedzējiem, dalību valstīm un mums komisijā, izmantojot TNT programmu. Eh, un to vada šī bloka koordinators sadarbojoties ar komisiju un dalību valstīm. Es saprotu, ka es varbūt ne, netik detalizēti atbildēju, kā visi vēlējās, bet tas bija tas, ko es varēju šobrīd jums teikt. Paldies! Labi,